Uh, so good morning, everybody. I think um, I'm just going to make my opening announcements because we're waiting for our... Labrīt visiem! Es tad uh, pirms gaidām uh, referentus un pirms varam sākt viedokļu apmaiņu par Eiropas reindustrializāciju un konkurences veicināšanu, sākšu ar saviem paziņojumiem. Jāsaka, Šodien mums ir tik liela telpa tādēļ, ka pēcpusdienā ir paredzēta svarīga uzklausīšana pār iekšējā tirgus, iekšējo tirgu pakalpojumu jomā un par eh, patreizējo situāciju, kā pakalpojumu direktīva tiek ieviesta un ko tā dod ekonomikas izaugsmēji. Tā kā es ceru, ka tas viss um, stimulēs jūs ierasties arī pēcpusdienā. Kā vienmēr eh, sveicu arī tos, kas skatās mūsu internetā. Gribētu paziņot, ka ir iznākus arī mūsu ikmēneša, ikmēneša biļetens. Eh, varat eh, to saņemt. Ja neesat vēl to saņēmuši savos e-pastos, tad Jūs varat atsūtīt uh, mums e, savu ēpastu un pievienosim jūsu ēpasta adresi diviem tūkstošiem mūsu abonentu. Šorīt no rīta man bija tikšanās ar parlamenta komunikāciju cilvēkiem. Un mums e, e, radās dažas idejas par to, kā uzlabot komunikācijas, piemēram, uh, doma bija par to, kā iesaistīt eh, jūs eh, profesionāļu sadarbības tīklā. Bet mēs jūs par to informēsim sīkāk vēlāk. Tātad vispirms gribu oficiāli eh, pieņemt darba kārtību. Vai jūs kādi iebildumi? Redzu, ka Kreisman un Rūlers kundze sēž ļoti tālu. Uh, esam nedaudz tā pakl, pak, izšķīdināti šeit, bet tā tad darba kārtību uzskatām par pieņēmto. Tad, kas ir paredzēts tu, tuvākajās divās dienās? Rīt mēs sāksim diskusijas par ļoti svarīgu atzinumu par klīniskajiem izmēģinājumiem, pēc tam mums ir jāpieņem vairāk lēmumi par procedūru svarīgos eh, leģislatīvos jautājumos, par muitas kodeksu, par publisko iepirkumu, par koncesijas līgums lēkšanas tiesībām. Um, un daži citi. 10.15 eh, pie mums iesosies Mišels Barņē kungs, un viņš pastāstīs eh, par eh, viņu plāniem mūsu pilnvaru termiņu pēdējā gadā. Un mums būs arī diskusijas ar Hans Pīter Meijer, ko radīs Geperts kundze. Uh, par eh, ietekmes novērtējumu attiecībā uz eh, Eiropas tirdzniecības eh, likumdošanu. Un sāksim diskusijas par citām svarīgām iniciatīvām pēcpusdienā. Gribētu īpašu uzmanību pievērst mm, elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakāpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū. Tā kā darba kārtība ir ļoti piesātināta. Ar to noslēdzu savus paziņojumus, vai kolēģiem ir kaut kas piebilstams? Ja nē, tad sveicu uh, Gebhards kundzi un nekavējoties pāriesim pie atzinuma Eiropas rūpniecības stiprināšana, konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai, kas ir uh, reakcija uz komisijas paziņojumu par Eiropas reindustrializāciju, lai palielinātu Eiropas konkurētspēju, nodrošinātu ekonomikas attīstības ilgtspēju. Pēc brīža došu referentei Švāba kungs runās Krumīkuns vārdā, Kreutzmann kungs runās Hacimakakis kunga vārdā. Nu, es domāju, ka viņš izteiksies tik un tā. Uh, Rūlers kundze arī ir šeit. Es runāšu savas grupas vārdā. Un vai ir vēl kāds, kas gribētu pievienoties diskusijā? Ja jā, tad uh, lūdzu labprāt. Un tagad došu vārdu Gebhards kundzei, lai iepazīstinātu mūs ar savu atzinumu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti gandarīta par iespēju, ka mēs varam diskutēt šodien, jo izskatās, ka ANR referenti nav klāt lielākoties, bet šeit mēs runājam par Eiropas komisijas priekšlikumu, kas, manuprāt, ir atbalstams, jo mēs esam ieguvuši pieredzi tieši ekonomikas krīzē, un šobrīd šī pieredze jau ir uh, diezgan apkopota, lai gan krīze vēl turpinās, un varējām redzēt, kā Mm, mūsu ekonomika nav tik labā stāvoklī, kā mums likās. Un mēs Eiropas Savienībā vēlamies nodrošināt plašāku pārklājumu attiecībā uz ekonomikas sektoriem, arī politiskiem lēmumiem, un tad, kā mēs varējām secināt, krīze varbūt neskartu mūs tik ļoti. Tātad tieši tajās valstīs, kur rūpniecība bija saistīta drīzāk uz pakalpojumu sniegšanu, tur bija vislielākā krīzes ietekme. Tāpēc Eiropas komisijas iniciatīva ir atbalstama, un es uzskatu, ka ir nepieciešams šobrīd par šo iniciatīvu Mm, runāt pēc iespējas uh, plašāk. Šobrīd uh, proaktīva integrēta rūpniecības politika, kas saista dažādas politiskās jomas, ir ārkārtīgi laba, jo rūpniecības politika, protams, nav tikai ekonomikas vai fiskāla politika, tā ir arī sociāla politika, tā ir saistīta arī ar vidi, un šajā saiknē ir jāskatās uz lietām globāli. Es tagad neatkārtošu to, ko es esmu iekļāvusi savos ierosinājumos, kas iekļauj šobrīd sešus punktus. Jūs, kolēģi, noteikti varat izlasīt es manus sešus punktus, un, protams, arī uh, iedzīvotāji jūs arī varat iepazīties ar sešiem punktiem. Tie ir pieejami internetā, un vēlos tagad koncentrēties uz tām lietām, kuras es vēl neesmu iekļāvusi un attiecībā uz ko ir paredzēti grozījumi. Viena no šīm lietām ir šāda. Lai gan es esmu ļoti gandarīta, ka Eiropas komisija pievērsusies rūpniecības politikai, tomēr esmu mazliet pārsteigta pār priekšlikuma pamatojumu es eh, redzēju tādu eh, viedokli, it kā, ka rodas plānveida ekonomika, jo vairāki rūpnie, vairākas rūpniecības jomas tiek izceltas un ir paredzēts sniegt šīm nozarēm īpašu finansējumu. Manuprāt, tas nav īstais variants. Manuprāt, nebūtu pareizi šādā veidā plānot rūpniecības politiku. Uh, jo tādās valstīs, kur ir, eh, kurie, kuriem ir jāstrādā konkurences apstākļos ar ASV, Ķīnu, ar citām Āzijas valstīm, tur eh, mēs varam konstatēt, ka vienīgais, ko mēs varam piedāvāt, ir īpaši kvalitatīvas tehnoloģijas, eh, kvalitatīvs darbs, un tāpēc vienīgais, ko mēs varam panākt, ir tikai inovācijas un kvalitāti. Šobrīd mēs vēl nevaram zināt, uh, kādi uh, novatoriskie risinājumi mums būs pieejami rīt. Tāpēc, manuprāt, diezgan grūti un nepareizi teikt, kur mēs tieši atbalstīsim. Tāpēc, manuprāt, labāk būtu atbalstīt pētniecību, inovācijas, kā arī universitāšu izglītību un pētniecības centienus tā, lai kaut kad mēs šajās jomās varētu pat redzēt uh, no Eiropas Savienības Nobelprēmijas ieguvē. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam izveidot tādu plānveidu ekonomiku, kas savukārt ierobežotu tās iespējas, kas var rasties nākotnē, jo tad mēs vienkārši bloķētu ceļu inovācijām. Manuprāt, ir vēl viens svarīgs aspekts, kas ir ārkārtīgi svarīgs Un šeit es rūpīgi uzklausīju to, ko teica Baraks Obama savā runā tautai. Un viņš izdarīja piedāvājumu Eiropas Savienībai, kas, manuprāt, mums ir jāizmanto. Viņš savā uzrunā tautai runāja par diviem punktiem, kas, manuprāt, ir īpaši svarīgi mūsu rūpniecības politikai. Viņš izdarīja īpašu spiedienu uz to, to, ka būtu nepieciešams noteikti minimālo samaksu. Viņš teica 9 dolāri. Tātad e, ASV šajā gadījumā norādīja uz to, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu veicināts iekšējais patēriņš, respektīvi tie produkti, kas tiek saražoti valstī, lai tie būtu arī patērējami. Un vēl viens aspekts ir saistīts ar industrializāciju un ka būtu nepieciešams noslēgt labu sadarbības līgumu ar ASV. Ja mēs runājam par brīvās tirzniecības zonu un potenciālo attiecīgo līgumu ar ASV, tad mums būtu ļoti svarīgi, lai mēs, kā Eiropas parlaments, jo skaidrs, ka sarunas šeit notiktu starp Eiropas Savienību un ASV, tad lai mēs, kā parlaments, teiktu, kādi mūsuprāt ir pamatnosacījumi, kāds ir virziens un tad kādiem tad, kādiem tad attiecīgi jābūt sarunu gaitai. Un, manuprāt, šajā ziņojumā būtu nepieciešams vēl šos punktus iekļaut. Un pagaidām es, protams, vēl nevarēju paspēt iekļaut šos uh, aspektus uh, manā ziņojumā, ja Baraks Obama noturēja savu runu, uh, pēc tam, kad es jau biju nodevusi savu ziņojumu tulkošanai. Vēl viens aspekts, par kuru, manuprāt, ir jārunā, un tas varbūt būs īstenošanas ziņā visgrūtākais, ir tas, ka mums ir nepieciešams uzņēmumu ienākumu nodokli harmonizēt. Nevar būt tā, ka Eiropas Savienībā joprojām ir šī negatīva konkurence starp dalību valstīm. lai piesaistītu uzņēmumus ar zemāku nodokļu likmi, jo šāda konkurence starp dalību valstīm nozīmē to, ka uh, rodas jaunas darba vietas kādā valstī un savukārt citās, darb, citās valstīs darba vietas tiek slēgtas. Tā nedrīkst būt. Mums Eiropā ir jābūt tādai politikai, ka mēs vēlamies izveidot uzņēmējiem uh, labvēlīgus nosacījumus, tā, lai būtu patiesi taisnīga, godīga konkurence, nevis, lai mums būtu konkurence starp uh, dalībvalstu nodokļu sistēmām. Pagaidām šis punkts nav iekļauts, bet uh, diskusijā es labprāt gribētu dzirdēt arī jūsu komentārus par šo aspektus. Es tiešām ļoti negribu, lai būtu šī konkurence balstītā uz uzņēmumu ienākumu nodokļa likme. Kiprā un Īrijā, piemēram, situācija ir tāda, ka tur, ka tur sāka darboties uh, uh, zināmi uzņēmuma veidi, un tie bija tieši saistīti ar uh, pakalpojumu sniegšanu, un tas savukārt bremzē rūpniecības attīstību. Un mums ir jāparūpējas par to, lai šeit būtu labāks risinājums. Un, manuprāt, par to ir jādiskutē. Cienījami iedzīvotāji, nu redziet, man bija tāda sajūta, ka pazūd eh, krūzītē un pēkšņi tur ir ielieta kafija, lai gan es gribēju tēju, bet, nu, tāpēc esmu mazliet uzmanība izkliedēt šobrīd, bet turpināšu. Ir vēl daži punkti, par kuriem būtu jārunā, bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi diskutēt. Jau tagad es taču negribu uh, šeit jums ziņot visu laiku, es gribu uzklausīt arī pārējie deputātu viedokļus, un jūs priekšsēdētāji noteikti man jautāsiet, kā mums ir ar grafiku, jo šobrīd mums ir paredzēta diskusija, grozījumi Iesniegšana ir līdz 26. februārim 12.00. Tātad 20. martā būs diskusija par grozījumiem un IMCO ir paredzēta balsošana 24. aprīli un ITRE 2013. Eh, gada maijā. Un tas nozīmē, ka mums vēl ir laiks, mēs varam strādāt. Un, protams, ar lielu interesi gaidīšu manu ēnu referentu teikto un, protams, arī grozējumus. Paldies! Good. Well, thank you very much indeed for, um, for a very um, engaging Liels paldies par uh, šo ļoti saistošo prezentāciju. Man ir liels prieks, ka jūs pieskārāties Obamas uh, uzrunai FTA, jo es esmu uzaicināts piedalīties eh, Transatlantijas dialoga vadītāju grupā. Tur eh, galvenokārt būs pārstāvēts eh, komitejas, kas strādā pie standartiem un netarifu barjerām, un mēs tiekam lūgti strādāt ar ASV delegāciju. Un uh, Es ceru, ka koordinātoru sanāksmes laikā mēs varētu parunāt par galvenajiem darbības virzieniem, jo es uzskatu, ka mūsu komiteja varētu dot vislielāko ieguldījumu tādēļ, ka mums ir liela pieredze strādājot ar eh, netarifu tirniecības barjerām. Eh, Fābkungs, lūdzu, tāds partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien runāšu par Eiropas rūpniecības politiku un pārstāvēšu tagad komikundze. Mana kolēģe šobrīd atrodas Itālijā, viņai ir ļoti svarīgs tikšanās, nu pēc viņa nevarēja šobrīd piedalīties sanāksmē, bet viņa mani palūdza, lai es tautas partijas grupas vārdā uh, uzstātos un pastāstītu par mūsu viedokli. Uh, mēs, protams, uh, varam piekrist ierosinājumiem un ziņojumam kopumā par ceturto punktu runājot ņemot vērā to, ka mūsu referente uzskata, ka jābūt, ka būtu nepieciešams šeit nodrošināt minimālo atalgojumu e, kā rūpniecības politikas pamatu, tad, protams, nodarbinātības komiteja arī šeit varētu iesaistīties šajā diskusijā, uh, Un uh, mums attiecīgi šķiet, ka mūsu komiteja varbūt nav tā atbildīgā komiteja par šo jautājumu. Bet uh, mēs gribētu šeit pielikt vēl vairākus punktus, piemēram, norādīt tieši uz to, ka ir nepieciešams uzlabot ražošanas apjomus, jo Eiropā daudzas preces tiek saražotas lieliskā kvalitātē un ir nepieciešams paplašināt ražošanu un tāpēc mēs esam par to, lai būtu šo industriālo produktu paplašināšanas ceļakarte, un tas pats attiecās arī uz farmācijas produktiem. Par to pagaidām nav runāts pietā, pie, pietiekami. Nākamais ir aizsardzības sektors. Mēs vairāk kārt jau esam runājuši par šo jautājumu mūsu sasaukumā, un nākamais jautājums šajā kontekstā ir par to, ka varbūt mēs varētu vēl ierakstīt aspektus, kas ir saistīti ar savstarpējās atzīšanas principa neatzīšanu attiecībā uz ražošanas uh, precēm. Un kopumā tautas partijas grupa uzskata, ka rūpniecības politika ir ārkārtīgi svarīga. Un Eiropā joprojām mums ir rūpnieciskās jaudas, rūpnieciskās iespējas, kas ir izmantojamas. Uh, un ilgtermiņā, protams, ir nepieciešams stiprināt rūpniecību, savādāk balstoties tikai uz, balstoties tikai uz uh, pakalpojumu sektoru, mēs uh, nevarēsim panākt labu risinājumu. Svarīgākais lēmums šobrīd, kas mums ir jāpieņem, ir tas, lai mēs uzlabotu situāciju, lai uzlabotu ietvaru rūpnieciskai darbībai Eiropā. Un šeit es runāju arī par vairākiem aspektiem, kas ir saistīti ar uh, vides aizsardzību un arī jautājumu, kas ir saistīti ar MVU veicināšanu. Un tāpēc varam rezumēt, ka kopumā esam ļoti gandarīti lielākoties par vairākiem aspektiem. Uh, Bet, protams, mūsu ēna referenta komija kundze nāks klēri ar vairākiem grozījumiem. Paldies! Uh, thank you very much. Lielas paldies! Hacimā Kākis kungs lūdzu. Möcht... Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu pieslēgties un pirmkārt pateikties Gebhārdas kundzei. Tas, ko Švāba kungs jau pieminēja, ceturtais punkts. Jā, nu var jau, protams, redzēt, no kurienes ir šī doma. Bet, nu jā, nav nekāda problēma, mēs noteikti varēsim līdzsvarot šo punktu ar grozījumiem. Par rūpnicisko ražošanu jūs ļoti labi pateicāt. Tik tiešām kļūst ar vien vājāka Eiropā. Un tas nav saistīts tikai ar atsevišķām valstīm, bet ja mēs skatāmies uz Eiropu kopumā, tas attiecas uz um, visām Eiropas valstīs, valstīm. Runājot par uh, ražošanu, tad dažos gadījumos ir tā, ka visa ražošana notiek centrā un savukārt perifērijā nekas nenotiek, nu, ja mēs neskaitām Somiju, kur savukārt ir vēl uh, ražošana. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai uh, mēs saprastu, kāda ir situācija un neļautu uh, pavainot uh, dažās valstīs jau tā vājas pozīcijas. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai tādas perifērijas valstis kā uh, Spānija, Portugāle un Grieķija, kur eh, rūpnieciskā bāze īstenībā ir sagrauta, lai mēs palīdzētu atkal uzbūvēt, atkal izveidot šo rūpniecisko bāzi. Un eh, tas būtu viens no ierosinājumiem. Un šeit es labprāt runātu par šo duālo izglītības sistēmu. Tā lai krīzes valstī eh, būtu iespējams iegūt duālu izglītību, uh, Tas nozīmē to, ka uh, jaunieši var iegūt izglītību, uh, strādājot, respektīvi viņi gan uzreiz iziet praksi, gan arī paralēli apgūst teoretiskās zināšanas, un tātad šī duāla izglītība ļauj viņam iegūt ļoti praktisku izglītību un jau uzreiz sāk strādāt. Manuprāt, šajā jomā mēs varam daudz uzlaboties, jo tas ietekmē ļoti nopietni mūsu saržotās produkcijas kvalitāti kvalitāte, un jūs redzat, ka šobrīd Vācija, kurā šāda duāla sistēma eksistē, uh, ir diezgan labs uh, risinājums panākts. Šobrīd Vācija ir labās pozīcijās, tāpēc ir īpaši Spānijā būtu jāievieš šāda duāla izglītība. Vēl viena lieta ir, kā mēs varam palīdzēt tām rūpnieciskām nozarēm, kas šobrīd ir piedzīvojušas sakāvi, jo konkurences cīņā nevarēja izturēt. Ja mēs skatāmies uz ASV, tad mēs varam redzēt, kā iet Eiropas Savienībai, mums ir šī absorpcijas kapacitāte arī saistībā ar uh, reģionu politiku un ka šeit jāstiprina rūpniecības aspektu. Vēl viena lieta ir uh, finansēšana uzņēmējiem. To var darīt ar investīciju bankām valstīs, vai arī ar Eiropas investīciju banka, un it īpaši svarīgi būtu ieviest investīciju bankas tādās valstīs, kur uh, šīs bankas šobrīd nestrādā, vai arī var palīdzēt bankas no nu, kaimiņu valstīm. Vēl viena lieta, un šis jautājums tiek spriest jau ilgāku laiku, tas ir jautājums par to, kā uh, rēķina tiek apmaksāti novēloti. Tie uzņēmumi, kuri samaksu par saviem pakalpojumiem vai par eh, saražoto produkciju saņem ar lielu uh, novēlošanu, tad viņi bieži vien ir ļoti smagā situācijā, un šobrīd varam konstatēt, ka šī maksāšanas kultūra vēl nav uzlabojusies, lai gan esam vairāk kārtā uzrunājuši. Paldies! Thank you very much, Mrs. Rula. Paldies, Rulers kundze, lūdzu. Vēlos pavisam īsi izteikties, jo lielāka daļa jautājumu jau ir uzrunāti. Vienu lietu mm, vēlos teikt, ka es varu Gebhartas kundzē piekrist, ka nav iespējams ar centralizēto, um, centralizēto lēmumu vadīt rūpniecības politiku, jo, protams, rūpniecība notiek uh, atsevišķās valstīs, uh, uh, nacionālās valstīs, un tāpēc nav nepieciešams centralizēt to visu vadīt. Bet Eiropa, protams, var uh, var uh, kopā m, mm, piedāvāt kopīgos instrumentus, bet kā, kāda šeit ir saikne ar uh, taupības politiku, jo skaidrs, ka rūpniecības attīstībai ir nepieciešami līdzekļi, šiem līdzekļiem ir jābūt pieejamai, un tad no mūsu puses ir jābūt šeit kādam komentāram, kādam priekšlikumam, bet es piekrītu arī tam, ko teica mans kolēģis uh, par duālo izglītību, bet vēl viens aspekts ir saistīts Ar uh, savstarpējo kvalifikācijas atzīšanu šobrīd komisija nav uh, stratēģijas, kā to nodrošināt. Paldies! Um, Lielas paldies! Dažas piezīmes no manas puses, un tad uh, Petiklainen kundze šķiet arī vēlas izteikties, un varbūt vēl kāds no zālē klātesošajiem. Es atvainojos. Uh, Nu, ka nedēļu vārdu komisijas pārstāvjiem. Kabalero Sans ir šeit. Es domāju, ka jums noteikti būs ko eh, teikt par eh, komisijas lomu rūpniecības konkurētspējām, spējas eh, veicināšanā. Un katrā ziņā interesanti paraugoties uz komisijas dokumentu par uh, šo jautājumu. Patiesībā tas ir pamats eh, mūsu atzinumam, kaut arī paradoxāli komisijas ziņojumā šķiet ir eh, savādāks virsraksts nekā es nu pat pastāstīju tēmu, bet eh, ja jūs izlasītu šo komisijas priekšlikumu, tad jūs redzēsiet, ka tur ir vairākas tādas nepārprotams rekomendācijas par iekšējo un vienoto tirgu. Un uh, Es citēju. To dispel uncertainties in new markets through the creation of a simple, stable and predictable long-term framework of internal market technical rules, standards and other legislation. Um, Un eh, tas bija pirmais punkts, ko gribēju pateikt par eh, ražošanas uzņēmumiem vai lielajām investīcijām rūpniecībā jo šīs investīcijas parasti ir ilgtermiņa investīcijas un būtu nepieciešams laiks, lai e, iegādātos jauns iekārts tās uzstādītu, un tad tiek sagaidīts, ka tās varēs darboties ilgāku laiku, bet jāsaka, tie ir ļoti svarīgi finansiāli lēmumi, kas uzņēmumiem jāpieņem, un e, tur ir iesaistīti vairāki departamenti, arī dažādas e, komisijas. E, Un man šķiet, ka dažreiz, kad mēs runājam par eh, vienotā tirgus politiku, mēs nevienmēr eh, padomājam par šo investīciju kontekstu. Tā bija pirmā lieta, ko gribēju uzsvērt. Bet vēl man šķiet, ka ir ļoti svarīgs līdzsvars eh, starp dažādu valstu ekonomikām, jo, piemēram, ja atsevišķas valstis ir uzrādījušas labāks rezultāts šīs recesijas laikā, piemēram, Vācija, tad man šķiet, piemēram, manā valstī kaut arī eh, mēs eh, cīnāmies, lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmes atjaunošanos, mums tomēr izdevies radīt visai daudz jaunu darbu vietu privātajā sektorā, it īpaši pakalpojumu jomā. Un Tas dod iespēju cilvēkus eh, mobili piesaistīt darba tirgumu, un man šķiet tas, ka ir iespējams eh, cilvēkus pieņemt darbā, dot viņiem jaunu cerību. Tas ir ļoti svarīgi un ļoti nozīmīgi, un es domāju, ka šis jautājums varētu interesēt arī nodarbinātības komiteju. Uh, Es nedaudz atturētos e, šajā priekšlikumā skart jautājums, kas ir saistīti ar nodokļu harmonizāciju, jo šķiet, ka tā nav mūsu kompetences joma. Un es to pašu domāju par šo darba spēka nodokli. Arī par to, kaut arī man ir savs viedoklis, es domāju, ka šajā atzinumā tas īsti neiederas. Un, kad mēs runājam par to, cik svarīgi ir kvalitatīvi, eh, kvalitatīvas eh, ilgtermiņa darba vietas, tā ir viena lieta. Un es domāju, ka mums ir tieši jādomā par šādiem ilgtermiņa risinājumiem. Ražojošajā sektorā nodarbinātība ir mazinājusies, bet uh, Produktivitāte ir palielinājusies, jo mēs vairāk izmantojam automatizētās iekārtas, mēs samazinām um, to laiku, kamēr produkts nokļūst no ražošanas līdz uh, realizācijai. Un nodarbinātībā tas nozīmē sekojošo. Ražojošajā sfērā daudzi uzņēmumi kļūst arī par pakalpojumu sniedzējiem, jo Šis pakalpojums ir viņu ražotā produkta pievienotā vērtība. Piemēram, Rolls-Royce uh, lidmašīnu uh, dzinēji. Uh, viņi ražo sarežģītus, komplicētus uh, produktus. Rolls-Royce tagad apmēram 40% no uh, saviem uh, savas uzņēmēja darbības eh, sastāda tieši pakalpojumi. Eh, šī pēc realizācijas pakalpojumu un tehniskās apkopes sniegšana. Un es domāju, ka arvien vairāk cilvēki raukās tieši uz šo aspektu. Un līdz, līdz ar to rodas stimuls, lai produktu ražotājs padarītu savu produktu maksimāli uh, Eh, drošu, uzticamu un eh, lai klienti varētu labāk kontrolēt to, kā, pakalpo, kā šis produkts tiek lietots. Eh, tas arvien vairāk attiecās arī uz smagajām automašīnām un autobusiem. Un Es domāju, ka mēs redzēsim, ka mainīsies nodarbinātības struktūra arī ražojošajos uzņēmumos rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos. Mēs daudz runājam par MVU. Un dažreiz man šķiet, ka pat šī definīcija par to, kas ir mazais vidējais uzņēmums, varētu kļūt problemātiski. Man vakar bija ļoti interesanti tikšanās ar Baltijas uh, uzņēmēju pārstāvjiem, ar Maltas uzņēmumu pārstāvjiem. un eh, mēs pārnājām par to, kāda ir Maltas ekonomikas struktūra. Un Jā, protams, šī struktūra galvenokārt balstīta uz MVU un kā maltieši man norādīja, uzņēmums, kurā strādā 250 tūkstoši uzņa, eh, darbinieku, bet kas tiek klasificēti kā MVU, ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Maltā piemēram, relatīvi. Un es domāju, ka mums ir jādomā par to, ka mēs eh, MVU eh, sadaļā iekļaujam dažādas struktūras uzņēmumus. Un ir pierādījumi, ka jaunās tehnoloģijas un tāda lieta kā programmatūra attīstība un uh, Eh, ražošanas sistēma, programmatūra attīstīšana, programmu izstrāde un dizains eh, rada jaunus instrumentus, kas līdz šim nekur nav redzēti. Un man šķiet, ka eh, šie MVU tīkli, uzņēmumu tīkli, kas veido daļu no rūpnieciskās ražošanas piegādes ķēdes, un ir vitāli svarīgi, svarīgs posms kopējā rūpniecības politikā, uh, nozīmē to, ka tie uzņēmumi, kas ir iesakņojušies konkrētajā ekonomikā, kam ir daudz uh, mazo apakšu uzņēmēju, uh, kas uh, veicina šīs ķēdes uh, veiksmīgu darbību, ir pelnījuši lielāku uzmanību, un mums ir jādomā par tādām lietām kā maksājumu sistēmas, lai šie uzņēmumi varētu veiksmīgi darboties, un jāatcerās, ka šie uzņēmumi ir arī inovāciju pamats, un mums ir daudz jaunu uzņēmumu, kas grib uzsākt savu uzņēmēju darbību un kļūt par piegādātājiem šiem lielajiem uzņēmumiem. Tā kā es domāju, darba mums ir ļoti daudz, mums ir ļoti daudz par ko domāt. Tas ir mans ieguldījums kā referentam. Tagad došu vārdu Pietikainens kundzei. Un pēc tam, kad Valero Sanskungs mums varēs runāt. Ā, vēl kooperatīkums pēc tam arī. Petikainens kundz lūdzu. Es paldies. Ma, uh, atliek tikai atbalstīt tos atšķirīgos viedokļus, ko mēs šodien dzirdējām. Un jāpasakas arī referentē par labu paveikto darbu. Es centīšos te nesprediķot, bet es jūtos ļoti ļoti cieši saistīta ar rūpniecības jautājumiem, īpaši, kas attiecās uz uh, uz izēvielām, un tad, kad mēs runājām par uh, rūpniecību, tad mums ir vajadzīga rūpnieciskā struktūra, tā, jo tas ir vajadzīgs Eiropai, tas ir vajadzīgs pasaulē, tas ir vajadzīgs mums visiem. Bet jautājums ir par to, eh, vai mēs te tagad uh, gribam konkurēt vakardienas tirgu vai rītdienas tirgu. Un um, Un mēs te esam arvien vairāk cilvēku, kas izmanto arvien vairāk preču, un mēs nevaram atļauties ieskriet tagad ar galvu sienā. Jautājums ir par to, kā mēs radam tāda veida tirgu, kas resursus izmantotu efektīvi. Mums ir nepieciešams balstīt savu labklājību un uzņēmumu peļņu, kā arī patērētāju intereses kaut kā jāsaskaņo ar resursiem, bet neviena dalība valsts to viena pati izdarīt nevaram. Tāpēc mums ir nepieciešama Eiropas perspektīva, stratēģiska domāšana. Mums ir nepieciešama arī e, mainīt likumdošana pār iekšējo tirgu. Un tas ir tik ļoti svarīgi ne tikai mūsu labklājībai nākotnē, bet e, tas vispār ir jautājums par rūpniecības stratēģijas panākumiem nākotnē. Un es Es ceru, ka referente mani atbalstīs un es drīkstēšu izteikt kādus pāris grozījumus. Paldies! Paldies, Kofratīkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Jautājums par rūpniecības politiku ir ārkārtīgi aktuāls Eiropā, un referente to jau atgādināja. Tāpat arī to teica citi runātāji. Šis jautājums ir steidzams, īpaši tādēļ, ka ļoti daudz dalībvalsts ir ieslīgušas dziļā ekonomiskajā krīzē, tāpēc ir nepieciešams uh, um, scenārijs, uh, atkopšanās scenārijs, un šis scenārijs pavisam noteikti nevar iztikt bez koordinātas rūpniecības politikas, un šī koordinācija ir jāveic Eiropas Savienībai. Es domāju, ka mums ir noteikti jārunā par šo jautājumu, un pirmām kārtām. Tā Mums ir jāstrukturē un jāorganizē tas, kas mums jau ir. Mēs sevi izkliedējam ļoti daudzās lietās, kur, eh, kas eh, Eiropas Savienībā vairs netiek veiktas, jo tās jau ir pārceltas uz jaunatīstības valstīm, kur ražošanas process ir lētāks. Un šis des iz, iz, e, rūpniecības sabrukšanas process var tikt uh, novērsts tikai tad, ja mēs te kaut ko struktūrēsim. Mums ir nepieciešama rūpniecības politika, mums ir nepieciešams veikt investīcijas, pētījumus un inovācijas. Eiropai nebūs nekādas nākotnes, ja. Uh, mēs turpinām ražot tikai vienu un to pašu, ko mēs ražojam jau līdz šim. Te ir nepieciešama inovācija. Un e, trešais jautājums, kas arī ir ļoti svarīgs. Ir tas, kā mēs stiprināsim un papildināsim Eiropas infrastruktūru. No nu, vienas puses tie ir tīkli, šosejas, ceļi, lidostas. Un mēs nevaram neko reformēt, neko uztaisīt, ja nebūs pietiekam um, nevaram tur neko izdarīt. Jā, uzņēmējiem ir jāmaksā vairāk tādēļ, ka viņam ļoti dārgi ir savas preces pārvietot, tad, protams, ka viņš pārcelsies tur, kur šādu izmaksu nav. Nu, un tad vēl, protams, jārunā par to, cik samērojams ir infrastruktūras Eiropā. Mums vajadzētu atkal atgriezties pie aktivitātēm, kas Eiropā ir ļoti iesakņojušās. Tā tad jāizstāv tas, kas mums ir, ir to reformējot, tālāk otrais pētījumi un inovācija. Un Visbeidzot, mums ir jāpapildina un jāstiprina infrastruktūra kā konkurences elements. Paldies! Lielas paldies! Es pilnīgi piekrītu infrastruktūras jautājumam. Ļoti labi Kavajero Sansa kungs, lūdzu, jums arī laikam ir kādas pāris domas, ko gribētu mums pateikt. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojiet, ka es te tā gribēju izteikties, bet man gribētos pastāstīt, ka uh, Mēs ne tikai gatavojām šo atzinumu, bet mēs arī gribam to ieviest dzīvē. Un tagad tikai sāksies īstā jautrība. Lielas paldies par pozitīvo uzņemšanu šim atzinumam un arī par komentāriem, ko es dzirdēju. Ir tikai vēl virkne sīku lietiņu, ko es gribētu uzsvērt. Man šķiet, ka šis atzinums ir ir skaidri parādījis, ka rūpniecības politika ir jābalsta citās politikās. Mēs dzīvojam ļoti sarežģītā laikā, jo mēs esam zaudējuši 3 miljonus darba vietu pēdējo piecu gadu laikā, un tāpēc mums ir jāspēj dot adekvāta atbilde. Es jau parlamentā esmu kādu laiciņu, un mēs diezgan daudz esam runājuši par rūpniecības politiku, bet nu beidzot ir jāķeras darba, pie darba, un ir tiešām jāsāk rīkoties. Mums te nav nekādas centrālās plānošanas instruments, mēs esam vienkārši norādījuši virkni nozaru, un tas nav tikai Eiropā, bet eh, paskatieties arī citur, paskatieties uz Obamas rūpnieciskās politikas lapusēm, un jūs atradīsiet tieši tos pašus jautājumus. Jo Mēs te nenorādām, kuras nozeres ir tādas veiksmīgākās, bet gan kuras nozeres visvairāk attīstīsies nāk, tuvākajā nākotnē. Un tad mēs arī skatījāmies, kādi instrumenti mums ir pieejami un ko Eiropas Savienība var piedāvāt. Un piedāvāt var tieši panākums nozareis, kurās mēs ļoti daudz esam investējuši. Jūs jau zināt, ka ir dažādas programmas pētījumiem un attīstībai, un šīs pētniecības programmas nevienmēr ir devušas mm, tādus rezultātus kā Nobel prēmijas vai citādas balvas. Tomēr mēs cenšamies e, panākt, lai tas tā būtu. Un mums ir jārada tādi apstākļi, lai tirgus varētu augt. Ļoti daudz tirgi aug. Ne, nevienam noslēpums, ka hibrīda auto un elektronisko automobīļu skaits nākotnē pieaugs, un mēs tagad varētu sākt jau investēt tajā, lai būtu vieta, piemēram, šusei malā, kur uzlādēt šīs jaunās paaudzes automašīnas, bet par nelaimi Eiropā ir divi standarti, un par spīti komisijas ieteikumiem rūpniecība nav spējusi panākt vienošanos par to. Un tas aiztur investīcijas. Un um, es varētu piesaukt līdzīgus uh, piemērus no biotehnoloģijām, un arī ļoti daudzas zinātniskas un tehniskas zināšanas, ko mēs būtu varējuši izmantot, bet, lai to izdarītu, mums ir jāspēj vien cit citam uzticēties. Mēs kopumā uzskatām, ka mums ir jāspēr šie soļi, uh, radot labvēlīgus nosacījumus, un tad paskatīsimies, vai biotehnoloģijas ir attīstījušās, vai arī automašīnu sektors ir attīstījies. Bet mēs nevaram laist garām šīs iespējas. Es aicinu jūs izlasīt arī McKinsey decembrī publicēto ziņojumu, kur ir runa par privātajām investīcijām Eiropā. gada beigās bija daudzi miljārdi eiro, kas tika nobloķēti un netika investēti. Mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem ar eh, signāliem, ko mēs sūtām rūpniecības sektoram Uh, Paldies! Nu, tagad mums ir skaidra bilde par šo uh, ziņojumu. Un, uh, Evelīna, varbūt vēlaties pateikt noslēgumu vārdus. Vēlos pateikties visiem diskusijas dalībniekiem, jo diskusijas šodien bija tiešām ļoti kvalitatīva. Un um, man tagad ir um, jaunas atziņas, par kurām padomāt. Uh, Bet eh, viena lieta vēl gribētu pateikt Eiropas komisijai. Izskatās, ka biotehnoloģija lobētāji pastrādājuši lieliski Eiropas komisija, jo lai arī kur es nonāku, lai arī ar par kādiem jautājumiem es runāju, atkal un atkal tiek piesauktas biotehnoloģijas. Un šeit man rodas zināmas bāžas. Jo tas ir tas, par ko es runāju, tā ir tā plānveida ekonomika, no kuras mūsuprāt ir jāizvērās jo, manuprāt, labākais būtu ļaut pētniecībai attīstīties un tad ieraudzīt, kur ir tās inovācijas. Mēs drīzāk varam radīt ietvaru, varam radīt padomu vai pamatu, lai varētu attiecīgi nodrošināt šīs inovācijas. Nevis jau tagad pateikt, ka vot šajā jomā mums kaut kas notiek un to mēs atbalstam, jo izskatās, ka mēs atbalstam uh, uh, lielus ražotājus. Labāk mums būtu atbalstīt jaunus uzņēmējus, kas uh, meklē jaunas nišas, kas meklē jaunas jomas, un tāpēc vēlos aicināt Eiropas komisiju vēlreiz padomāt, kurā virzienā viņi šobrīd dodas, jo, manuprāt, tas nav tas optimālais veids, kā mēs varam rīkoties. Vēlos pateikties kolēģiem, kas uh, teica ļoti daudzus vārdus, kas ir patei patiesi pareizi. Tas, kas tika pateikts par, uh, uh, par uh, ražošanas iekārtu tirgu, jo mēs varējām tagad redzēt, ka tas Vācijā ir kļuvis par, par patiesu par patiesu labu risinājumu. Un tas, ko jūs pieminējāt arī par izglītības veidu, Francijā, mana valstī, no kurienes es nāku, re, eh, kur es esmu dzimusi, tur ir tā, ka uzņēmējiem ir eh, ļoti lielas grūtības, jo viņiem ir jaunieši, kas ļoti labi visu zina, bet tikai teorētiski. Eh, Cecimā Kakis kungs, jūs pieminējat savukārt par to, ka ir jābūt nepieciešamas investīcijas, ka ir nepieciešamas investīcijas un par to, ka ir jāuzlabo maksāšanas kultūra, lai neatliktu rēķina apmaksa. Šobrīd Vācijas Vācijas uh, valdība izmanto, izmanto direktīvu, kas ir Eiropas Savienības direktīva, lai pagarinātu uh, maksāšanas laiku uh, Vācijā. Varbūt mums vajadzētu vēl par šo jautājumu runāt. Rulekungce, jā, tik tiešām uh, pētnieciskā pētniecība, pētnieciskā ražošana un finanšu plānošana un uh, budžeta līdzekļi, ja Rila kundze šobrīd jau ir prot, es, protams, šo faktoru ņemšu vērā. Uh, Pietikainas kundze runāja par resursu efektivitāti. Manuprāt, tas ir uh, viens no aspektiem, uz ko jāliek uh, akcents. Tad, kad mēs runājam par mērķiem, tad resursu efektivitāte, energoefektivitāte, šie, šīs jomas jā, ir ražošanas politikas centrā šajā jomā mēs varam stimulēt pētniecību un attīstību. Jo uzņēmēji, kas sāk, sāk darboties mūsu pētniecības ietvarā, viņi var ražot to, ko viņi uzskata par vajadzīgu, bet ir ļoti svarīgi arī, lai mūsu iedzīvotāji var skaidri un gaiši pateikt un parādīt, kādas tehnoloģijas viņiem ir vajadzīgas. Un tas ir ļoti labs priekšlikums. Vēlos arī pateikties visiem, kas pauda savu viedokli arī par Alī, vēlos pateikties Haro kungam, kas izteica domu par līdzsvaru ekonomikā. Un esmu jau tagad ieinteresētā par to diskusiju Švāba kungs attiecībā uz to, ka es esot iekļāvusi 4. punktā informāciju par minimālo atalgojumu. Nē, īstenībā tur Nekas tam līdzīgs vēl neparādās. Es tikai tagad, šodien paziņoju, ka būs par minimālām algām. Un, manuprāt, tieši kompetence nav tā problēma šeit, jo tieši ražošanas vai industriāla politika ir tā joma, kas nosaka minimālas algas. Un ir jāsaprot arī, ka ekonomikas un sociālā politika ir savstarpēji saistīta, tās nav konkurējošās politikas, un sa savā starpā šīs politikas var viena otru papildināt. Tāpēc arī, jā, es tiešām man ļoti interesē diskusija, ka not, kas noteikti notiks ar jums par šo jautājumu. Paldies! Good. Well, it's been... Jā, man šķiet, ka debats bija tiešām izcils. Domāju, mums biežāk vajadzētu šāda veida uh, debatas un paldies visiem par ieguldījumu, jo man šķiet, ka šis jautājums ir tiešām mūsu kompetences, nepārprotam mūsu kompetences sfēra. Un es domāju, ka noteikti mēs saņemsim ļoti tādus vērtīgus grozījumus arī vēlāk. <clears throat> Tagad gribētu pāriet pie diviem svarīgiem atzinumā projektiem, ko eh, sagatavojām ekonomikas un monetārajai komitejai. Mēs esam saņēmuši lūgumu piedalīties eh, padziļinātajā sadarbības procesā. <clears throat> Un jāsaka, mums nav izdevies uzturēt savu pozīciju citos eh, priekšlikumos, ir tīpaši medicīnas tehniskajās iekārtās, diemžēl, bet es domāju, ka jāskatās arī uz pozitīvo. Tas ir, mēs varam iesniegt jau kāds grozījums, kā vēlamies par šo priekšlikumu, lai tikai tie tiktu pieņemti otrā komitejā un. Vispirms gribētu uzsākt diskusijas par ieguldījumu produktiem pamat un to pamat informācijas dokumentiem. E, Petikainens kundze ir tautas partijas e, grupas ēna referente, un Rūlers kundze izteiksies arī. Man šķiet, ka arī mūsu grupa iesniedza dažus grozījumus, un šķiet neoficiāli es esmu arī mūsu grupas ēna referents. Un mums ir arī pārstāvs no komisijas šeit par šo jautājumu. Tagad došu vārdu mūsu eh, ēnu referentiem un pēc tām komisijas pārstāvim. Un arī tātad Ludas kungs ir no komisijas, jā? Ja? Pareizi saprotu? Labi. Tad jums būs iespēja izteikties vēlāk. Pancērīkungs, vai jūs gribētu parunāt par saņemtajiem grozījumiem, vai arī izteikties vēlāk? Tad es pirms gribu uzdot jautājumu, pancērīkundze. Es saprotu, ka Ekon komiteja ir atlikusi sākotnējās diskusijas uz 27. maiju, bet runājot par kompetenci, man šķiet, ka ir ļoti svarīgi izmantot tās pilnvaras, kas mums ir. Es saprotu, ka runājot uh, par uh, patērētājiem piedāvātajām procentu likmēm, Ekon komiteja izmanto pilnīgi citu pieeju, un ja mēs varētu uh, un nodrošināt vajadzīgo paritāti, tad mēs noteikti varētu būtiski ietekmēt uh, to, kas ir saistīts ar patērētāju interesēm. Un tas, ko jūs teicāt, ka mums neizdevās gūt panākumus uh, at atsevišķos jautājumos līdz šim, tas nenozīmē, ka uz priekšu mums tas neizdosies. Priekšsēdētājs. Jā, Mēs zinām, ka šis jautājums tiks skatīts arī priekšsēdētāja konferencē, un daļa no problēmas tā, ka ekonomikas komiteja ir atteikusies piedalīties ar mums jau kādās diskusijās par šo jautājumu, un viņi vienkārši norāda visus mūsu pieprasījumus, kas eh, mūsu dzīvi būtiski apgrūtina. No otras puses, ja mēs varētu nobalsot pirms ekonomikas komitejas, tad iespējams, ka mūs pamanīs. Es domāju, ka eh, jums, kā mm, referentiem, noteikti vajadzētu piestrādāt pie šī jautājuma, jo mūsu prerogatīva ir patērētāja interešu aizsardzība, bet es domāju, ka mums eh, nevajadzētu Uh, kavēties ar balsojumu par mūsu ziņojumu šai sakarā. Evelīna? Jūs tikko teicāt priekšsēdētāji, ka priekšsēdētāja konference vēl lems par šo jautājumu. Tas nozīmē, ka pagaidām oficiāls lēmums vēl nav pieņemts, un tāpēc es uzskatu, ka labāk būtu vēl mazliet pagaidīt, jo atbildīgā komiteja ir atlikusi savu balsojumu, līdz ar to arī mēs vēl varētu savu balsojumu atlikt. Manuprāt, šeit nav nekādu pretrunu. Un mans ieteikums būtu referentei un ēnu referentiem strādāt tā, it kā viņi būtu asociētie, respektīvi, lai uh, viņi plašāk skatītos uz lietām, un kamēr nav oficiāla lēmuma, uh, nav nepieciešams teikt, ka šis lēmums būtu. Un man tiešām būtu ļoti žēl. Un, protams, man vēl jārunā par mūs, ar mūsu politiskās grupas priekšsēdētāju. Un, lai zinātu, kā mēs reaģējam uz šāda veida uh, viedokļiem. Tas, ko es esmu pamanījis, ir tas, ka pēdējā gadā esam daudz ko zaudējuši attiecībā uz līdzkompetenci. Tad, kad mēs noraidījām Lēnekungu, kas, ir, eh, kas bija kandidāts eh, priekšsēdētāja konferences vadītājiem. Un tagad jūs varat redzēt, cik eh, liela vara ir vienam deputātam, un manuprāt, tas ir absolūti nepareizi, un par to ir jādiskutē vēlreiz, jo mēs jau nevaram pieņemt uh, situācija, ka mūsu komiteja zaudē kompetences. Paldies! Well, um, I, I want to get on and discuss the details of this. Es domāju, ka noteikti pēcpusdienā par to runāsim koordinātoru sanāksmes laikā, bet uh, ir divi atšķirīgi viedokļi par uh, laika grafiku, kādu vajadzētu ievērot. Jautājums par to, uh, kā mēs sadalām kompetenci starp uh, komitejām, tiks skatīts arī um, komiteju priekšsēdētāju konferencē. Jo šī procedūra patreiz nav pietiekama caurskatām. Švābkungs, vai jūs vēlaties par to runāt? For, for e Pavisam īsi tautas patīs grupas vārdā un, domāju, var izteikties arī Petikānens kundzes vārdā. Uh, balsojuma atlikšana nebūtu problēma, bet ja mēs paskatāmies uz kompetenci sadalījumu un kompetenci uh, konfliktu, tad uh, Berešs kundze no nodarbinātības komitejas ir uh, radījusi mūsu komiteja vislielākās problēmas, un tādēļ varbūt Gebhards kundze varētu ar Berešs kundzi pārunāties uh, lai mēs varētu vismaz šo daļu atrisināt, kas tiešām ir ladī, radījis mūsu komiteja pēdējos mēnešos daudz problēmu. Priekšsēdētājs, jā, referenti ne, nevienmēr no citām komitejām ir gatavi ar mums sadarboties. Bet praktiski, jā, es uzskatu, mums ir jāturp turpina koncentrēties uz patērētāju aizsardzību, un par to mēs prasām šo padziļināto sadarbību, un mēs savu pozīciju nemainīsim. Pats Erīkungs, vai jūs vēlaties runāt par grozījumiem, un tad es došu vārdu ēnu referentiem. Pants Erīkungs, lūdzu. Grazie, ma ovviamente mi associo anch'io al fatto che. Ki... Paldies! Arī es vēlētos pateikt, ka, manuprāt, mums vajadzētu tādā elegantā veidā atrisināt šīs domstarpības, jo patērētāji ir svarīgi, bet ir arī svarīgi lēmumi, kas tiek pieņemti citās komitejās. Tādēļ mums jādara viss iespējamais un neiespējamais, lai panāktu, pastaprinātu uh, sadarbību Un tad es vēlētos pateikt paldies visiem koordinatoriem par sadarbību, jo mēs sadarbojāmies cieši un tas bija ļoti patīkami. Gribētu pateikt paldies arī par eh, viņu komentāriem vakar, kas tika izteikti koordinātoru sanāksmē. Tur mēs apspriedām 16. kompromisa grozījumu un esam panākuši vienošanos par 6, 8 un 15 pāntu. Pēc tam vēl jāatzīst, ka mums bija problēmas ar uh, pie um, aptvēruma paplašināšanu par izņēmumiem, tad par riskiem, starpniecību, pušu atbildība. Un mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešams Eiropas uzraudzības iestāžu dati. Un šos datus vajadzēs pārbaudīt, kas attiecās uz eh, tiesu darbiem, tad mēs vēlētos radīt jaunu pantu, kur labāk tas tiktu atrunāts. Un, jebkurā gadījumā, patērētājiem vienmēr ir jābūt labi informētam par viņa uh, Uh, apelācijas tiesībām. Mēs koordinātoru sanāksmē arī nospriedām, ka uh, vajadzētu radīt uh, kādu alternatīvu tiesai. Un īpaši te ir jārunā par sastā panta C apakšpunktu. Uh, vai arī 8. panta 5. apakšpunktā. Mums e, vajadzētu ņemt vērā dažādos koordinātoru priekšlikumus. Un es esmu pārliecināts, ka mēs ātri vien nonāksim pie kaut kāda konsensusa. Liels paldies! Paldies par jūsu darbu ar ēnu referentiem un ka salikāt kompromisu kopā. Pitkainens kundze. Paldies, priekšsādātāji, paldies arī referentam par labi paveikto darbu. Jā, priekšsēdētāji, es jau pirms brīža cēlu roku, bet jūs man roku neievērojāt, bet tāpēc es gribēju uzsvērt tagad, ka tiešām ir ļoti svarīgi sadarboties starp komitejām un tādā veidā īstenot patērētāju aizsardzību. Uh, Un tad es vēlētos pateikt, ka kompromisu tekstu mēs saņēmām tikai vakar. Un ka šķiet šis teksts dodās pareizajā virzienā. No savas puses es vēlētos pieskarties tikai pāris jautājumiem. Uh, Viens ir aptvērumu jautājums. Man šķiet, ka tas būtu tirgus interesēs, ja uh, aptvērums tiktu paplašināts un tur tiktu ietvērtas arī preces, kas pašlaik ir izslēgtas. Taču es nezinu, kā to mēs varam formulēt un kā mēs turpmāk varam vispār risināt šo jautājumu. jo mums tiešām ir jānonāk pie kādas vienošanās ar komisiju, lai varētu šo aptvērumu paplašināt. Tad otra lieta, ko es vēlējos pateikt, manuprāt, mēs esam paveikuši ļoti labu darbu uh, par um, mm, mazumu tirdzniecības patērētājiem, un mums vajadzētu sagādāt instrumentus abiem patērētāju veidiem, lai viņus aizsargātu, ir pilnīgi noteikti jānosaka dokumenta garums, tur ir skaidri jātiek izklāstītiem riskiem, arī skaidri jābūt norādītām izmaksām. Un, lai tie patērētāji, kas vēlas saņemt skaidru informāciju, to varētu arī saņemt. Un tad mēs varētu noteikt arī, ka ir patē, ja patērētājiem ir vajadzīgs detalizētāks eh, līgums vai informācija, tad viņš arī var šādu saņemt. Lāk, jautājums ir par risku, vai patērētājs saprot, cik risks ir liels un vai pēc riska apzināšanās viņš vēlas šādu risku uzņemties. Mēs, protams, negribam uzskatīt, ka riskēt vienmēr ir slikti, jo risks bieži vien ir saistīts arī ar lieliem ieguvumiem, tādēļ riska profils ir ļoti svarīgs. Un pēdējais, ko es gribēju pieminēt, ir izmaksu struktūra. Jo viena lieta ir risks investoram, Um, bet otra lieta ir, ka pa vidu ir visādi starpnieki un šīs zaudējums, kas rodas riskējot, var būt daudz lielāks. Nu, tik tālu. Tas, ko es gribēju pateikt. Un mums vajadzētu arī norādīt, kur ir iespējams izvairīties no riska, proti krājkontos un tam līdzīgi. Tālāk vēl viena lieta ir par attīstības stratēģijām ļoti Un uh, mums ir arī jāņem vērā, kādi varētu būt vissliktākie scenāriji. Un visbeidzot, jautājums par strīdu risināšanu un kā tie būtu jārisina. Un es domāju, ka arī šeit būtu nepieciešama atsauc uz likumdošanu. Un vēl viena lieta ir, kas attiecās uz reklāmu, tad eh, nevajag visu sajaukt kopā. Paldies! Much, um, Chris... Lielas paldies, Bazoja kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties uh, referentam par darbu pie šī uh, jautājumu, un es domāju, šis dokuments var kalpot par ļoti labu pamatu tālākajām diskusijām un iespējams arī uh, diskutēt par daudziem kompromisu grozījumiem. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs dokuments, kas ir precīzs, uh, objektīvs un, uh, nā, un skaidri atdalīts no jebkādiem mārketinga dokumentiem, lai mēs redzētu skaidri, kādi investīcija produkti tiek piedāvāti tirgū. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešama elastīga pieeja, ņemot vērā to, ka e- Eiropas banku uzraudzības iestāde, kā arī Eiropas vērtspapīru un kapitāla uzraudzības iestādes ir noteikušas eh, gan regulējošos standartus, gan arī citas prasības attiecībā uz šīs informācijas sniegšanu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai paskaidrojošajā daļā tiku skaidri pateikts, ka e, šīs nav rekomendācijas, kas e, aicina e, pirkt kādu vienu konkrētu dokumentu. Tas nozīmē, ka šādu individuālo pakalpojumu izmantotājs e, varētu būt interesēts tomēr izlasīt pilnu informāciju par šiem investīciju dokumentiem. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai patērētāji saņemtu pilnu informāciju par izmaksām, kas noteikti varētu ietekmēt investīciju atdevus likme. Un šai informācijai ir jābūt skaidri saprotamai, jo ļoti bieži investori veic investīcijas, nezinot, kad un kādas normas tiks piemērots. Tāpat arī skaidrojumi par nodokļu režīmu būtu vēlami, jo es zinu, ka nevienmēr ir viegli saņemt šo informāciju, ir tīpaši tad, ja šī instrumenti tiek pirkti tiešsaistē internetā, bet noteikti ir jāpiedāvā šādi iespēja iegūt šādu informāciju. Bez tām investoriem būtu interesanti zināt par nosacījumiem, kas attiecās uz šādu investīciju produktu pirkšanu, piemēram, par minimālo investīciju apjomu un tam līdzīgi, kas attiecās uz informāciju par šī produktu darbību. Tāpat kā citu kolēģi esmu iesniedzis vairākus līdzīgus grozījumus, un es domāju, ka ir nepieciešams brīdināti investīcijas, uh, kā iepriekšējie investīcija instrumenta rādītāji nevienmēr garantē to, ka šīs investīcija produkts tieši tā, pa, tādus pašus rādītājus uzrādīs arī nākotnē. Un tādējādi e, šis e, investors, individuālais investors varētu salīdzināt viņu izvēlēto investīciju produktu ar kaut kādu references vai atskaites produktu. Tajā pat laikā vajadzētu izvairīties no negatīvas informācijas sniegšanu vai arī esmu pret e, šo tā saucamo traffic light sistēmu izmantošanu, ka tiek izmantot zaļā vai uh, E, dzeltenā e, vai sarkanā gaisma, kā norādot uz šī produkta kvalitāti. Tajā pat laikā mm, nevajadzētu pieļaut tādu investīciju produktu nonākšanu uh, e, tirgu, kas neatbilst uh, regulas prasībām, jo pretējā gadījumā tas varētu negatīvi ietekmēt tirgu. Noslēgumā gribētu izteikt dažas piezīmes par normām, kas attiecās uz Edijā. Es domāju, ka komisijas piedāvātā redakcija nav tā labākā. E, mēs nesen vienojāmies par EDIA un EDR pakotni, par ko, ko balsosim martā, un mēs nevaram ignorēt e, šīs e, direktīvas esamību. Un tādēļ es domāju, ka atsauce uz šo direktīvu noteikti būtu vēlama, ir tīpaši, kas attiecās uz uh, Eh, tām strīdus risināšanas procedūrām, eh, kur ir iespējams eh, strīdu atrisināt ārpus tiesvedības. Bet, kā es teicu, mērķis ir saglabāt tiesības vērsties tiesā, bet tajā pat laikā ārpus tiesas uh, risinājumu lēmums netiek uzskatīts par saistošu, bet tam nekādā mērā nevajadzētu ietekmēt eh, piekļuvu tiesām. Un es uzskatu, ka šeit ir jānosaka pienāku, šeit uh, ir jānosaka tomēr pienākums vispirms piedalīties ārpus tiesas strīdu izskatīšanas procedūrā. Rūlers kundze. Jā, paldies. Diemžēl uh, man nebija iespēja vakar piedalīties ēnu referentu sapulcē, bet es eh, redzēju, kā, eh, kāds ir pants ērīkunga priekšlikums, un <clears throat> es atbalstu viņu ierosinājums, un es esmu pateicīgs, pancē, pateicīga pants ērīkungam. Nākamais runātājs. Tomas Hāns. Paldies, priekšsēdētāji. Es paņemšu Paldies, dārgie kolēģi! Es gribētu pateikt, ka šis priekšlikums tik tiešām ir ļoti noderīgs, bet man ir jāatzīmē, ka šajā priekšlikumā tomēr ir arī daži sīki trūkumi, ko uh, komisija ir pieļāvusi. Un uh, te es varu piekrist tikai referentam kas attiecās uz izmaksām un uz atbildību sniegt pierādījumus, tad, manuprāt, te, e, tas īsti nav vietā. Jo īpaši mazs investors viņš nevar sniegt tādu veidu pierādījumus, un nu, tas e, pārvēršās par nepārvaramu šķērsli. Es piekrītu pancērī kunga nostājai. Uh, kur uh, viņš uh, saka, ka um, šī teksta aptvērums nav pietiekami plēšs. Jā, es te varu pilnīgi piekrist. Tāpat arī skaidri ir jānorāda starpniecības izmaksas, tas arī ir pilnīgi skaidrs. Tālāk par garantijām runājot, nu jā, vēl ir arī starpnieki, uh, un jautājums, vai viņi ir atbildīgi un vai viņiem ir jāsniedz visa informācija. Nu jā, tā tas ir. Tā viņiem ir jādara. Un tad vēl es vēlētos piebilst šo to, salīdzinot ar medikamentiem. katram medikamentam, kas tiek pārdots aptiekā, līdzi ir lietošanas pamācība. Varbūt, ka eh, finanšu instrumentiem arī vajadzētu šādu lietošanas pamācību. Varbūt tas būtu labākais risinājums. Taču šim informatīvajam dokumentam ir jābūt vienkāršam un skaidram. Lūk, tas ir vajadzīgs patērētājiem, jo uh, Ja jūs pirksiet eh, zāles aptiekā, tad jūs jau nevarat gaidīt, lai eh, farmaceits ieliek to mm, lietošanas pamācību pie zālēm. Viņš jau nav tas, kurš izlemj. Runa arī nav par to, ka tiek eh, dota papildus informācija. Nu, tā būtu negodīga reklāma. Mēs zinām, kā izturās daži pārdevēji un kādas ir mārketinga tehnikas reizēm, kam nav nekāda sakara ar riskiem. Tāpēc es ierosinu mūsu referentam arī pārdevēju un starpnieku padarīt atbildīgu, jo atkal, ja mēs salīdzinām ar medicīnu, tad gan ārstam, gan farmaceitam ir atbildība pacienta priekšā, taču informācija, kas ir pieejama pie medikamenta iepakojumā, tai tur ir jābūt. Bet šī informācija tur vienkārši ir. Ne jau pacients izlēma, kādas zāles viņam ir jāizdzer. Uh, Tam tom, tas tomēr ir farmaceits vai ārsts. Līdz ar to lietošanas pamācība nevar aizstāt finanšu konsultanta padomu. Nu, tādi konsultanti tomēr lielākajā daļā dalību valstu ir. Un atbildīgā persona būs informācijas sniedzējs. Anlāgeproduktu. Tad ir nepieciešams pierādīt, ka, ka informācija, kas ir pielikta pie produkta, uh, instrukcija, un ka tā, protams, atbilst pamatnosacījumiem, un arī šeit man ir labi kompromisa grozījumi, un mēs varam atbalstīt tos. Vēlos pateikties referentam par lielisku darbu, un esmu optimistiski noskaņots par to, ka mēs arī par uh, atlikušiem punktiem, par kuriem pagaidām neesam vienojušies, varēsim to izdarīt. Paldies! Much, uh, Paldies, vai vēl kāds vēlas dot savu ieguldījumu? Es uh, tad do, došu iespēju Ludas kungām um, komisijas vārdā paust viedokli. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu Līnder kungs un es aizstāju Ludas kungu. Bet liels paldies par uh, komentāriem un paldies par šo pozitīvo pieeju, ko izrādīja jūs komiteja. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai tieši patērētāju aspekti tiktu ņemt vērā strādājot pie šiem jautājumiem. Tad, kad mēs veidojām šo instrumentu kopumu, tad, protams, mēs uzskatījām, ka šim um, uh, dokumentam ir jābūt īsam, konkrētam un kodolīgam. Gatavojot šo priekšlikumu, mēs visu laiku domājām, uh, vai informācijai ir jābūt detalizētai un pilnīgai, vai arī kodolīgai, un mēs centāmies atrast tos altavītus ceļus. Mēs arī interesi izpētījām jūs priekšlikums un eh, esam gatavi turpināt diskusijas, detalizēs diskusijas par to, kam būtu jābūt iekļautam šajā informācijas dokumentā. Prips direktīva ir daļa no pakotnes, eh, kurā ir arī eh, pārdošanas direktīva un MIFI direktīva. Tāpēc daži no noteikumiem, kas attiecās uh, uz šo pamatinformāciju uh, sasaists ar citām direktīvām, ne tikai šo konkrēto. Tāpat bija diskusijas uh, par sankcijām un par alternatīvo strīdu izšķiršanu. Mēs ļoti cieši sekojām notikuma attīstībai un. Mēs noteikti gribam nodrošināt konsekvenci un saskaņotību starp dažādām nozar direktīvām. Par atsevišķiem konkrētiem jautājumiem runājot, piemēram, par šo pēc atgriešanu. Es, ne, es atvainojos tātad uh, par um, informāciju, kas attiecās uz produkta ienesīguma iep, e, iepriekš pagātnē un to, kā tas varētu nākotnē tikt piemērots. Jā, mēs arī piekrītam, ka nevienmēr šī informācija ir objektīva. Tālāk par šo luksaforu principu. E, mēs domājām, ka drīzāk varētu izmantot skalu, kādu noteiktu rādītāju skalu, nevis e, šos um, luksaforu principu. Paldies! Well, thank you very much. Paldies! Pants Ērīkungs, vai jums ir vēl kas sakāms? Es eh, domāju, ka par grafiku mēs varam runāt arī nedaudz vēlāk, ne tagad gluži. Bet, pants Ērīkungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies visiem, kas piedalījās debatēs bet es gribētu parunāt par pāris konkrētiem punktiem. Vispirms par aptvērumu. Debatēs, kas mums bija. Deputāti atbalstīja piemērošanas jomas paplašināšanu, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai parlaments censtos iekļaut uh, šādu domu savā argumentācijā, jo te mēs runājam par caurskatāmības garantiju patērētājiem, un ja mēs nodrošinam salīdzināmu produktu pieeju tirgu, līdz ar to patērētāji var uh, informētāk pieņemt uh, lēmumu par izvēli. Kas attiecās uz šī informatīvā dokumenta detalizētību un apjomīgumu, uh, Šeit, es domāju, mums ir jāatrod tiešām zelta vidusceļš, sniedzot svarīgo informāciju, tajā pat laikā neizliežot nozīmīgas detaļas. Kas attiecās uz eh, alternatīvo strīdu izšķiršanu, tad ir jānodrošina konsekvence ar alternatīvo strīdu izšķiršanas direktīvu, ADR direktīvu. Mēs savā ziņojumā galveno uzmanību koncentrējām uz dalību valstu pienākumu garantēt atbilstošu procesu, uh, Uh, patērētāja informētību, iespēju apstrīdēt, iespēju pārsūdzēt, un šajā gadījumā ADR vai alternatīvā strīdu izšķiršana mums ir ļoti svarīga. Kas attiecās uz atbildības sadalījumu, tad es nedomāju, ka piemērs par ārstu vai farmaceitu bija veiksmīgs, jo ārsts uh, izraksta recepti un farmaceits sniedz izsniedz produktu, balstoties uz izrakstīto eh, ārsta recepte. Bet šeit mēs runājām par izvēli, ko izdara patērētājs, un līdz ar to starpniekam arī ir jāuzņemas zinām atbildība. Bet, kā es teicu, šķiet, ka mm, kopumā mēs esam viensprātis par galveno mērķi. Paldies! Paldies un paldies visiem par uh, līdzdalību šajā svarīgajā darbā, un ja referenta vēlas ar mums vēlāk runāt uh, par balsošanas termiņiem, tad mēs noteikti to varam darīt vēlāk. Bet man šķiet, ja jūs esat gatavi balsot, tad es domāju, jūs varētu ar referentu no LED komit vadošās komitejas, kas uh, ir um, ekon komiteja par šīs balsošanas uh, laiku. Un Varbūt jums izdodas um, izmantot uh, reglamentu 50. pantā atrunātās tiesības attiecībā uz iesaistīto komiteju. Pārējām tālāk uh, pie otrā elementa šajā pakotnē, kas nāk no ekon komitejas, tas ir apdrošināšanas starpniecības redaktības pārstrādātā redakcija. Katrīna Štīler ir referent, EPP referents ir Kanas kung, karaskungs, vai karaskungs ir šeit, vai tāds patīs vadā kāds brīvprātīgi ir gatavs viņu aizstāt? Ā, karaskungs nāk šķiet. Ā, viņš būs pulkstens 11. labi. Tad mēs gai, nepacietību gaidīsim karaskunga ierašanos. Es nezinu, kurš runās Alda vārdē, vārdā Makā, Mats, Makakis kungs un Rūlers kundze zaļo vārdā Es esmu iesniedzis dažus grozījumus, bet es nezinu, vai esmu īsts, eh, var, var uzstāties kā referents no ECR grupas, eh, varbūt Katrīna var to darīt manā vārdā. Vai ir kāds no komisijas šeit? Van Hulerkungs, vai jūs pārstāvat komisijas intereses? Komisija. Stīvens Rājens un es aizvietoju jauno um, apdrošināšanas jautājumu nodaļas vadītāju. Štālers kundz, vārds jums. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, un man ir liels prieks, ka komisija šeit ir pārstāvēta. Uh, Pirmā ēnu referentu sanāksme bija vakar, un es gribētu pateikties ēnu referentiem par izlādīto interesi, un mēs saņēmām 182 grozījumus kopā. Vakardienas sanāksme bija ļoti noderīga. Par svarīgākiem jautājumiem, piemēram, par uh, atalgojumu, par uh, starp pārdošanu viedokļi atšķirs. Man šķiet, ka ir iespējami kompromisi. Un es domāju, ka tas noteikti būs patērētāji interesēs. Ja mēs varētu panākt kompromisu tādā veidā, ka patērētāji interesi tiek liktas pirmā vietā, tad es domāju, tas būtu skaidrs un nepārprotams vēstījums ekon komitejai, uh, un tas varētu, es saku, varētu ietekmēt viņu ziņojumu. Kā mēs zinām, apdrošināšanas produkti ir cieši saistīti ar patērētāju interešu aizsardzību un ekon ziņojums patreiz runā par orģinālo uh, regulas redakciju un galvenokārt aizstāv nozars intereses. Man šķiet, kā atbild uz to, ko teica priekšsēdētājs par lēmumu pieņemšanu un laika atvēlēšanu tam, lai mēs varētu izvērtēt kompromisus un uzstāties tādā vienotā frontē. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 4. martam, saprotu. Tad varbūt mēs varētu izmantot šo laiku un panākt uh, labu ris risinājumu. Pat uh, pirms 27. maijā ekam uh, pieņems lēmumu un aizstājies ekam komitejā uh, šeit izvirza stiprāku, stingrāku pozīciju un arī es ieradīšos uz šīm sanāksmēm un es saprotu, ka, ka mais runājot par laika grafiku, nav tas veiksmīgākais risinājums, un ka ir nepieciešams pamainīt laika grafiku. Un tad, ņemot vērā to, kas tika diskutēts vakardienas ēnu referentu sanāksmē, ir nepieciešams arī pateikties sekretariātām par to, ko viņi ir palīdzējuši mums panākt. Jā, šobrīd ir tā, ka mums ir uh, pagaidām viedokļu atšķirība par atalgojumu, par geogrāfisko areālu un par citiem aspektiem, un uh, Nu, joprojām ir nepieciešams šos jautājumus risināt, bet noteikti izskatās, ka mēs varēsim panākt risinājumu, un mūsu komitejas interesēs būtu iegūt vairāk laika, lai varētu panākt kompromisus. Jā, protams, visticamāk mēs varēsim panākt kompromisus jebkurā gadījumā, bet uh, izdevīgāk būtu uh, vairāk laika, jo šobrīd eh, ekonkomitejas ziņojums nav patērētāja interesēs. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī maniem ēnu referentiem un eh, paldies visiem arī, protams, kas palīdzēja, kas. Labi, saka priekšsēdētājs, nu runājot par laika grafiku, protams, ir jāskatās uz šo lietu. Uh, ņemot vērā arī to, par kādām citām, citiem ziņojumiem mums ir jā, jābalso, bet no tā, ko jūs teicāt, izskatās jā, ka. Kā ka šobrīd nav vēl uh, iespējams panākt kompromisu ar ANU referentiem, tāpēc jums ir nepieciešams vairāk laika. Un pants arī kungs jau iesniedz vairākus kompromisus, ja? Nu jā, varbūt man vajadzētu pieminēt priekšsēdētāji. Manuprāt, ekon komitejā uh, viņiem pat vēl nemaz nebija uh, ANU referents sanāksme, mums savukārt jau bija. Labi, paldies! Saka priekšsēdētājs, mums ir jārunā par šo jautājumu koordinatoru sanāksmē, runājot par abiem priekšlikumiem. Un mums ir jāskatās, kādi citi balsojumi, kādi citi ziņojumi. Bet uh, izskatās, jā, ka ir uh, nepieciešams vairāk laika, lai varētu stiprināt mūsu nostāju. Karas kungs vēl nav ieradies, varbūt vēl kāds gribētu izteikties, kāds cits no ēna referenti. Tāds ir Makakis kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Kā Stēlers kundze jau teica, sadarbība notiek ļoti labi un draudzīgi. Vēlos arī par to viņai pateikties. Šeit, kad mēs runājam cars, par caurskatāmību apdrošināšanas produktu jomā, tad, protams, tas ir ļoti pozitīvi. Sadarbojoties ar kolēģi Ole Šmitu, esam piedāvājuši vairākus grozījumu un vēlos tagad reklamēt mās, manus grozījumus. Lūdzu, uh, balsojiet par šiem grozījumiem. Uh, šie grozījumi, piemēram, par otro pantu, aicina nodrošināt vienādus konkurences apstākļus visiem starpniekiem, visiem mm, produktu pārdevējiem. Tas nozīmē, ka pilnīgi visiem ir jābūt tādiem pašiem standartiem un noteikumiem, kas ir saistīti ar patērētāju aizsardzību. Tas attiecās uz to, ka dalību valstis, jā, ieviešot uh, direktīvas normas, uh, dalību valstīm obligāti būs jānodrošina šie vienādi konkurences apstākļi. Nākamais aspekts ir tiesības darboties citās valstīs vai dibināt filiāli citās valstīs. Tas ir saistīts ar trešo pantu un sesto pantu, tur arī mums ir grozījumi, un mēs tieši runājam par to, ka ir tiesības dibināt uzņēmumu vai filiāli uh, citā valstī. Nākamais aspekts ir saistīts ar konsultācijām. Par to jau tika runāts tad, kad uh, mēs diskutējam par uh, bankām, un noteikti visi no jums, kas kādreiz ir ņēmuši kredītu, zina, ka notiek intervija, notiek sarunā ar bankas pārstāvjiem, bet šeit ir atšķirība dažādās uh, valstīs, piemēram, atsevišķās valstīs konsultants arī paraksta. Viņš uh, norāda uz to informāciju, ko viņš sniedza sarunas laikā. Tāpēc mūsu priekšlikums būtu, lai eksistētu tāds tā kā vispārējais ietvers, tā lai visi klienti, kā lai visi klienti saņemtu tādu pašu konsultāciju līmeni, respektīvi ir jābūt tādai tā kā kontrolas lapai, kura obligāti ir jāaizpilda, jāizskata visi šie jautājumi, būtiskākie jautājumi, kas ir saistīti ar apdrošināšanas līgumu. Pēdējais grozījums, par ko es vēlos runāt, ir saistīts ar minimālo harmonizāciju. Mm. Dalību valstīm, protams, ir jābūt arī iespējām ieviest savus noteikumus, uh, Un tāpēc attiecībā uz 19. pāntu par minimālo harmonizāciju arī mums ir savi priekšlikumu un ar Stēlers kundzi labprāt turpināšu sadarboties. Good, thank you very much. Paldies. Vai vēl kāds gribētu izteikties? Labi. Raina kungs, varbūt jūs gribētu komentēt. Un tad Karasa kungs, viņš ieradīsies, viņiem noteikti dosim vārdu. Savādāk, protams, mums nāksies nelielu pārtraukumu paņemt. Paldies! Man ir daži vispārīgie komentāri un tad daži konkrētākie aspekti par komisijas prioritātēm. Pirmkārt, šeit mēs runājam par priekšlikumu, kas ir vērsts uz patērētājiem. Un tas ir jāizskat tikai pakotnes perspektīvā. Uh, preps noteikumi, MIFID noteikumi, par kuriem jau tika runāts. Paralēls ar MIFID ir ārkārtīgi svarīgas, jo MIFID savukārt ir uh, aspekti, kas ir saistīti ar produktiem, kas nav apdrošināšanas produkti. Šeit savukārt tiek runāts par noteikumu, kas ir saistīti tieši ar apdrošināšanas produktu pārdošanu. Un tāpēc likumdošanas process var uh, ja mēs neievērotu MIFID, uh, no, nonākt pie uh, nevienlīdzīgas konkurences, un tāpēc MIFID noteikumi jāņem vērā. Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt uh, labu aizsardzības līmeni mūsu patērētājiem un minimālo harmonizāciju. Visi no jums, kas ir ieskatījušies mūsu ietekmes izvērtējumā, jūs arī redzējat, ka mums ir uh, norādes uz to, kā šī situācija ietekmēs MVU, piemēram, daudzus starpniekus vai brokerus, un, manuprāt, mums ir labs risinājums attiecībā uz šo papildu slogu, ko varētu uzņemt MVU. Runāju tagad konkrētāk. Kādas ir pamat prioritātes, ko komisija izvirzīja? Pirmkārt, runājot par darbības jomu, mēs vēlamies, lai darbības joma paliktu pietiekami plaša iekļaujot arī tādus jautājumus, kur ir bijuši pārkāpumi vai arī pretēstīska pārdošana. Uh, un šeit es runāju par uh, uh, ceļojuma aģentūram. Ir bijuši gadījumi, ka tur apdrošināšana ir nepareiz pārdota. Jā, ļoti žēl, ka tā notiek. Mēs varējām identificēt problēmas un būtu ļoti slikti, ja darbības jomā mēs neiekļautu uh, Uh, šos potenciālos pārkāpumu sektārus. Vēl viena lieta ir tas, ka mūsu mērķis ir uh, nodrošināt pārrobežu aspektu, un šeit ir saikne ar sastarpējo atzīšanu, kas savukārt uh, nozīmē to, ka ir jārunā par minimālo profesionālo kvalifikāciju. Mēs, protams, varam diskutēt par to, kādi ir aspekti iekļaujami minimālajā profesionālajā kvalifikācijā, bet noteikti pārrobežu sastarpējā atzīšanā minimālās prasības ir jādefinē. Mēs arī uzskatām, ka metode, kas ļauj definēt vairākas detaļas, būtu delģētie akti, par ko būtu atbildīga komisija. Protams, ne visi pieturās pie šī viedokļa, mēs, protams, varam diskutēt. Un Piemēram, tādi jautājumi, kā profesionālā kvalifikācija būtu labāk risinām šādi. Un ja mēs lemtu iekļaut šos aspektus direktīvas pamatekstā, tas nozīmē, ka būtu nepieciešams vēl plašākā mērā likumdošanas procesā uh, detalizēti diskutēt par šiem jautājumiem. Manuprāt, ar detalizētiem aktiem var sasniegt šo mērķi. Vēl viena lieta, kā jau pieminēju, uh, ieskatīšanās MIFID un paralēli noteikumi ir ārkārtīgi svarīgi. Jautājums, kas ir saistīts ar uh, sāstarpējo pārdošanu, MIFID ir ļoti labi noteikumi par sāstarpējo pārdošanu. Un Šādā veidā mēs noteikti varam iekļaut uh, vairākus aspektus arī šajā normatīvajā aktā. Es šobrīd nerunāšu par vairākiem citiem detalizētiem aspektiem, jo mēs vēl tik tālu neesam tikuši mūsu diskusijā, bet es ceru, ka vispārējais iezīmes jums ļaus saprast mūsu viedokli. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies. Es nezinu, vai vai mēs varam turpināt? Man šķiet, es došu vārdu Tēlers kundzei. Un, ja e, Karas kungs ieradīsies 11. tad mēs dosim uh, viņam vārdu. Bet, nu, pirms tam jūs, protams, varat sākt runāt jau par savu jautājumu. Priekšādātāji, es nedomāju, ka es norunāšu 15 minūtes, bet man šķiet bija ļoti svarīgi uzsvērt šī priekšlikuma nozīmi. Un es gribēju tikai dot piemēru, kur komisija runāja par to, ka ir jāiesaista arī ceļojuma aģenti. Uh, un uh, ekonu komiteja jau to ir izdarījusi. Un es domāju, ka varbūt mums būs domstarbības par deleģētajiem aks, aktiem, taču, ja mēs runājam par pārrobežu pakalpojumu atvieglošanu, tad tur jau nu gan mēs eh, nestrīdēsimies. Un tālāk eh, es gribētu pateikt, ka ja mums būtu mazliet vairāk laika, lai mēs varētu nākt klajā ar saviem kompromisiem, tad mums būtu skaidrs vēstījums ekonu komitejai, un man šķiet, ka ekonu komiteja bals, balsos 27. Eh, Un es domāju, ka mm, tas laika termiņi ir mazliet tā kā koordinātoru rokās, un es vēlētos pateikt ēnu referentiem, un es ceru, ka mēs varēsim nākt klajā ar spēcīgiem kompromisiem. Paldies! Liels paldies! Es domāju, mēs pārskatīsim. Uh, noteiktos termiņus, jo mums ir ļoti intensīvs darbs priekšā. Un, eh, protams, viss ir atkarīgs arī no tā, cik ilgā laikā jūs izstrādāsiet kompromisus un cik ilgu laiku aizņems balsošana. Tālāk, tagad mums būs īsa kafijas pauze, bet lūdzu 10 pār 11. Es aicinu jūs visus būt atpakaļ. Mēs runāsim par tieši saistas azartspēlēm. Un es negribu to sākt agrāk, tāpēc, ka mums ir nepieciešams, lai visi būtu klāt. Tāpēc lūdzu, 10 pār 11. atgriezieties. Un karas kungs, es negribu jums sagādāt vilšanos. mēs uh, diezgan uh, diezgan laicīgi publicējam savu darbu uh, grupas uh, darba kārtību, un jūs, Karaskungs, ja jūs nevarat ierasties, tad vismaz pabris, pabrīdiniet vai atsūtiet kādu ēnu referentu. Man ļoti žēl, jūs šā, šādi publiski bārt, bet tas ir absolūti nepieciešams. Tāpēc lūdzu 10 pāri 11. atgriezieties, un tad mēs dosim vārdu Fokus kungam. Uh, right, ladies and gentlemen. Nu, dāmas un kungi, paldos, kā esat, paldies, ka esat atgriezušies. Es vēlētos tagad uh, pasveic, apsveicināties ar tiem kolēģiem, kas ir ieradušies, lai uzklausītu tieši nākamo darbu kārtības jautājumu. Es vēlētos jums atgādināt, kā mums atkal ir iznācis jaunais biļetena numurs, un ka, ja jūs vēlaties, jūs varat arī pierakstīties uz uh, šī um, biļetena saņemšanu e-pastā mūsu interneta vietnē. Jūs varat uz to pieteikties, un tad tas jums iekritīs paskastītē. Katru mēnesi jūs neko nepalaidīsiet garām. Es esmu tagad priecīgs, ka varam sākt diskusiju par komisijas iniciatīvas ziņojumu. Uh, un tās attiecās uz vispārīgu Eiropas ietvaru tieši saistes azartspēlēm. Mēs esam iepazinušies arī ar ekspertu viedokli, un Pitikainenes kundze tur ir aktīvi piedalījusies. Varbūt mēs eh, tur ar ekspertiem nevisā varējām uh, vienoties, bet es domāju, ka mums noteikti bija Um, vēlēšanās citam citu saprast. Un tagad dosim vārdu Foksa kungam. Es vēlētos viņu aicināt izteikt savas domas īsi, pēc tam Petikainēnas kundzei dosim vārdu, Rūleres kundzei, Kreucer kungam, un tad, ja nu vēl kāds cits vēlēsies izteikties, tad, protams, laipni lūgti un arī Haritimiku kungs ir šeit, un man liekas arī Hogans kundze ir ieradusies no komisijas, tāpēc nevilksim vairāk uh, gumiju, dosim vārdu Foksu kungam, un mums ir precīzi pirms 12. jābeidz, jo Būs vēl citas iespējas turpināt debates, un tagad es aicinu Foksa kungu lūdzu iepazīstināt mūs ar šo jauno jūsu ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu ļoti pagodināts ar to, ka tiku iecelts par referentu šajā ziņojumā, un tas ir eh, gods <clears throat> ka man tika uzticēts šāds jautājums. Un eh, man bija arī liels prieks sadarboties ar ēnu referentiem. Šīs komitejas darbs turpinās, bija Krocerkunga ziņojums un tagad ir mans ziņojums. Un Mēs ļoti labi varam sadarboties grupu starpā. Pēdējās nedēļas es centos tiešām iesaistīt visas iesaistītās puses, regulātorus, uh, azartspēļu iestādes un uh, ieinteresētās ja lobiju grupas, arī visus pārējos. Un man šķiet vienīgais veids, kā adekvāti regulēt tiešsaistes azartspēles, ir uh, ar um, zināmu harmonizācijas līmeni iekšējā tirgū. Taču man ir jāņem vērā arī politiskā ainava Eiropas Savienībām. Tāpat mums arī ir jāievēro subsidiaritātes princips, cik nu, tas vien ir iespējams. Tāpēc priekšsēdētāji es vēlētos īpaši uzsvērt galvenās līnijas, ar ko es strādāju savā uh, ziņojuma projektā. Es vēlētos pateikt uh, komisijai, pateikties komisijai par tās priekšlikumiem. Tās priekšlikumi bija lieliski. Pirmais jautājums, ar ko mums ir jāstrādā, ir atbilstība Eiropas Savienības likumdošanai. Jo mēs esam pieredzējuši gadījumus, kad komisija dara vai nu maz vai vispār neko, lai ieviestu dzīvē likumdošanu. Un eh, kopš eh, Kreutzmana kunga ziņojuma publikācijas komisija ir kļuvusi mazliet aktīvāka, tomēr vēl joprojām ir daudz darāmā, un es aicinātu komisiju ieviest dzīvē vienotā tirgus likumdošanu. Tirgus tikai iegūtu, ja būtu administratīvā sadarbība nacionālo regulātoru līmenī. Mums varbūt eh, vienoti tehniski standarti, tas būtu ļoti efektīvi. Piemēram, eh, kopīga um, spēlētāju identifikācija, vienot spēlētāju e, identifikācija. Mums vajadzētu arī aizsargāt patērētāju un arī eh, paredzēt, kādā veidā tiek veikta reklāma. Eh, tāpat arī vajadzētu paredzēt iespēju noteikt um, paspēlēto līdzekļu apjomu vai iespēju sevi izslēgt no tiešsaistes azartspēlēm. Tāpat var arī sarakstīt tādu kā uzvedības eh, kodeksu un um, operatoram būtu tad pienākums šādu uh, uzvedības kodeksu arī publicēt. Tāpat ir arī jādara kaut kas ar naudas atmazgāšanu, lai nodrošinātu, ka tas nenotiek caur tiešais sazarspēlēm. Un tāpat mums arī jānodrošina sporta um, neskaramība, jo mm, nevar sporta likmes uh, ietekmēt eh, sporta rezultātu, piemēram, kad notiek vienošanās par to, kāds būs sporta spēles rezultāts. Um, tagad es gribētu dzirdēt, ko domā citi ēnu referenti, vai jūsuprāt ir kaut kādi jautājumi, ko es esmu izlaidis, un ja tas tā ir, tad es centīšos pirmajā projektā to ierakstīt. Man šķiet, ka grozījums varēs iesniegt līdz 4. aprīlim, un es ceru, ka līdz šim 4. aprīlim es spēšu vienoties ar citiem referentiem, la, referentiem lai mēs panāktu tik plašu konsensusu, cik vien iespējams. Un es tiešām vēlos strādāt ar ēnu referentiem, lai sagatavotu ziņojumu, kas atspoguļo visus viedokļus. Paldies! Lies paldies turpina priekšsēdētājs, paldies par tik eh, skaidru galveno punktu izklāstu, un tagad es došu Pitikainenes kundzei vārdu ēnu referentu vārdā. Very... Paldies referentam par ļoti konstruktīvajām mm, šīm piezīmēm un gatavību sadarboties. Jāsaka, es pilnībā Piekrītu tam, ka jautājums ir sensitīvs un dalība valsts ir izvēlējušās ļoti atšķirīgus risinājumus no ļoti liberāls pieejas eh, līdz pat eh, monopola stratēģijas eh, ieviešanai. Un tas ir princips, kas mums ir jārespektē. gan savas eh, grupas vārdā runājot, gan arī personiski var apliecināt, ka es centīšos strādāt maksimāli atklāti, atvērti un eh, pozitīvi saprotoši, cik vien tas ir iespējams, lai iestrādātu dažādus viedokļus um, atzinumā. Uh, Oh, jo es domāju, ka patērētāji noteikti varētu gūt labumu, ja mūsu komiteja izdotos maksimāli panākt eh, vienotu viedokli šajos jautājumos. Es piekrītu, ka komisijas priekšlikums ir visai līdzsvarots un piekrītu tam, eh, ka tiešsaistes eh, azartspēles ir globāla parādība. Tādēļ ilgtermiņā ir jāizvērtē, kā mēs varētu izlīdzsvarot no vienas puses eh, aktivitāti, kas ir globāla un Eiropas mēroga un ir nepieciešami pasākumi um, vienā kontekstā un attiecīgi dalību valstu suverēnā izvēle, kas arī ir jārespektē attiecībā uz šo jautājumu. Jāsaka, ka azartspēles raksturo to īpašā daba, un tās nevar salīdzināt ar citiem produktiem iekšējā tirgū. To varētu pielīdzināt eh, citām izklaides formām eh, vai vielām, kā piemēram alkohols vai cigaretes kas, ja tiek aizliegtas, tiek uh, realizētas pagrīdē un kontrabandas ceļā, tādēļ ir um, jārada regulējošā vide, bet par cik azartspēles izraisa atkarību, tāpat kā citas atkarību izraisošas vielas, uh, mums ir ļoti strikti jāregulē uh, to izmantošana, ņemot vērā, protams, to īpašās raksturiezīmes. Tāpat ir jādomā par mazaizsargāto iedzīvotāju grupu aizsardzību, kā arī par nepilngadīgo aizsardzību. Tas tātad būtu otrs galvenais darbības virziens. Tas viss reducējas uz dažām problēmām vai principiem, kurus gribētu piedāvāt jums apspriešanai. Piemēram, Tās ir problēmas, kas izriet no naudas atmazgāšanas, kriminālas darbības, atkarībām un citiem problemātiskiem jautājumiem. Un šīs problēmas šķiet vairāk koncentrējas uh, tieši interneta vidē un tiešsaistē nekā fiziskās izpausmēs kā mēs varētu nodrošināt vajadzīgo aizsardzību un regulējumu šajā kontekstā. Vispirms nodrošināt tiesiski saistošu personu identificēšanas sistēmu, lai piedalītos šajās azartspēlēs. Tad ir jāveido sistēma, kas paredz spēlētāja identificēšanu un ka būtu uh, ierobežots skaits, piemēram, bankas kontu vai kredītkaršu, kas tiek identificēts un kas tiek izmantotas azartspēlēs. Mēs varētu identificēt, kurš spēlē, no kurienes nāk līdzekļi un uz kurien tie aiziet. Kā redzēsiet, tas sasaucas gan ar nelikumīgi iegūto naudas līdzekļu likumdošanu, gan arī um, dažādiem citiem tiesību aktiem. Otrakārt, pēc personas un līdzekļu identificēšanas ir jāparedz pašnoteiktu azartspēļu līdzekļu griestu noteikšana, kā arī tā saucamie um, atvēsināšanās periodi. Tātad, uh, ka cilvēks pats sev nosaka, eh, cik eh, regulāri viņš piedalīsies azartspēlēs un cik ilgs būs pārtraukums. Tātad nosakot, piemēram, dienas vai nedēļas eh, limitu spēlēm, un pēc tam, kad limits tiek sasniegts, tad uh, personas konts uh, būtu jāslēdz, uh, uz noteiktu laiku, kamēr atkal var atsākt uh, spēli, bet ir jā, jāizvairās no tā, ka cilvēks varētu atvērt vairākus uh, spēlētāju kontus un tādējādi apiet šo sistēmu. Kā es teicu, eh, šāds, šāds pienākums ir jānosaka tiesiski saistoši vismaz Eiropas līmenī, bet, nu, vismaz sākt mēs varbūt varētu ar vadlīnijām. Trešā svarīgā lieta ir tā, ka šīm normām vajadzētu kļūt tiesiski saistošām eh, gan spēlētājiem, gan arī tiem, kuri piedāvā šīs azartspēles un azartspēļu pakalpojums Eiropā. Tas nozīmē, ka ir jāreģistrē uh, pakalpojums sniedzēji. Vai arī viņi ir jālicencē Eiropā. jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim um, šīs normas vai darbības mehānismus noteikt par tiesiski saistošiem, ja šie dalībnieki nebūs reģistrēti. Tālāk par azartspēļu tiešsaistē reklamēšanu mums arī vajadzētu izstrādāt rīcības kodeksu, tāpat vajadzētu runāt par nacionālā tiesiskā regulējuma atbilstību Eiropas Savienības normām šajā jautājumā un kā jau referents teica, būtu jādomā par pastiprinātu administratīvo sadarbību starp dalību valstīm, lai to nodrošinātu. Paldies! Paldies, Petikainens kundzei! Šalda Mozers kundz lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un paldies Foksa kungam par prezentāciju. Tiešām ļoti interesanti runāt atkal par uh, tiešsaistē spēlētajām azartspēlēm, un tiesa ir, ka mēs virzamies uz priekšu diskusijās, un arī tas ir svarīgi. Tādēļ es gribētu teikt, ka sociāls un demokrātu vārdā mēs atbalstām komisijas paziņojumu, mēs uzskatām to par labu esam, jo mm, tur iet runa arī par mm, sporta spēļu rezultātu noorganizēšanu vai vienošanos par iznākumiem. Un es domāju, ka ir svarīgi, ka komisija atzīst to, ka mums ir nepieciešama pakāpeniski pieeja šī jautājuma regulēšanā. Mēs nedrīkstam sasteigt eh, lietas, un mums ir jārespektē dažādu dalību valstu kultūra un eh, jārespektē subsidiaritātes princips. Tajā pat laikā es uzskatu, ka mēs varētu pavirzīties tomēr nedaudz vairāk patērētāju aizsardzības jautājumos, jo mums ir pienākums aizsargāt bērnus, piemēram, kā arī mūsu pilsoņus, un domāju, ka patreiz tas uh, pienācīgi nav iespējams. Un tad jūsu ziņojuma kontekstā, Fokskungs, mēs varētu diskutēt par to, kā aizsargāt patērētājs, jo uh, tā ir mūsu galvenā rūpe mūsu politiskajā grupā. Tajā pat laikā uh, es eh, negribētu teikt, ka mums vajag Eiropas regulu par tieši saisti sazartspēlēm, bet, kas attiecās administratīvo sadarbību starp dalībvalstīm, jā, man patīk tas, ka ir izveidota ekspertu grupa komisijas paspārnē. Varbūt, ka mēs kopā ar komisiju varētu padomāt par to, kā šī ekspertu grupa varētu savu darbu vēl vairāk pilnveidot, Bet, kā es teicu, galvenais ir patērētāju aizsardzība. Tajā pat laikā man jāatzīst, ka ir grūti nepiekrist, kad jūs, Foksa kungs, sakat, ka ir jānodrošina atbilstība Eiropas Savienības likumdošanai. Jā, es domāju, ka neviens nav pret to, bet es domāju, ka ir jāatzīst, ka tiešsaistes azartspēles nav parasta ekonomiskā darbība, tā ir īpaša ekonomiskā darbība, un, ja mēs sakām, ka noz, šīs nozars dalībniekiem ir jāievēro uh, viss regulējums, kas attiecās uz vienoto tirgu, tas nav iespējams, jo uh, šai darbībai ir sava specifika. Un uh, to var izsecināt arī pēc Eiropas kopienu tiesas nolēmumiem. Tādēļ, es domāju, mums ir jāatrod šis uh, līdzsvarotais risinājums, ņemot vērā šīs nozars specifiku un ņemot vērā Eiropas kopienu tiesas nolēmums un Eiropas Savienības likumdošanu kopumā. Es domāju, ka vajadzētu arī atzīt to, kas notiek dažādās dalībvalstīs. Mēs redzam, ka situācijas ir mainījušās. Mēs redzam, ka vairākas dalībvalstis ir atvērušas savus azartspēļu tirgus un uh, Un es domāju, ka ir vajadzīgs laiks, cilvēkiem ir laiks, vajadzīgs, lai pielāgotos un lai atrastu sev vispiemērotākos risinājumus. Tādēļ es domāju, ka šī pakāpeniskā pieeja vai pieeja soli pa solim ir pareizais veids, kā rīkoties. Lietojot eh, manu valstu kā piemēru, var teikt, ka Dānijā ir jauna, ļoti liberāla azartspēļu likumdošana, un kad es runāju ar dažādiem šīs uh, nozares dalībniekiem Eiropā, viņi pauž sajūsmu par Dānijas modeli, jo tas tiešām ir ļoti tāds atvērts, ir viegli saņemt licenci, ir viegli eh, sniegt šo pakalpojumu Dānijas iedzīvotājiem, Dāņiem. Bet uh, ir viegli saņemt licenci, bet nav iespējams izdot uh, avīzi, atvērt mājaslapu, uh, vai noskatīties filmu televīzijā. nesastopoties ar reklāmu, ar azartspēļu reklāmu, un es uzskatu, ka šīs azartspēļu reklāmas ir pārāk agresīvas un būtu pret to jācīnās. Ja mums ir šis atvērtais tirgus, tad, un ņemot vērā Eiropas kopienu tiesas nolēmumus, ir jādomā, kā atrisināt to, lai atvērtajā tirgu nepieļautu pilnīgi visu lietu reklamēšanu. Maniem bērniem patīk, piemēram, futbols. Bairn, piemēram, kad uh, eh, Minhens Bairn, kad spēlē, jā, viņi vienmēr skatās, bet viņi nevar noskatīties futbola spēli, neredzot pokeru reklāmas un citu azartspēļu reklāmas, un viņi nav pietiekami nobrieduši, eh, lai uh, konfrontētu viņus ar šādu veidu agresīvām reklāmām. Tādēļ, es domāju, jādomā ir par šādiem risinājumiem. Protams, ir daudz par ko runāt, bet es tiešām ar nepacietību gaidu diskusijas turpmākajās nedēļās, un es domāju, mums izdosies atrast labs risinājums beigās. Paldies! Lielas paldies! Manuprāt, viena lieta jau tagad ir absolūti skaidra, un Mēs varam redzēt, ka mums jau tagad ir um, labas zināšanas un esam jau ieguvuši pieredzi, un tad līdz ar to varam turpināt diskutēt. Un noteikti nu, neesmu pieminējis katru referentu vārdā, bet, piemēram, Kraucmana kungs, kas ir uzrakstījis otro ziņojumu pēc Šarlamozas kundzes. Un noteikti tagad viss varēs izteikties, lūdzu, Jurgen, tava kārta. Jā, liels paldies, noteikti pirmkārt komentēšu angļu valodā uh, to, ko teica Šarlamozas kundze. Visi redz, ka mums šeit ir subsidaritāts princips, bet risinājums noteikti nevar būt tikai Eiropas Savienības līmenī, jo mūsu interese ir aizsargāt tos, kas ir īpaši vāji. Mums ir nepieciešams aizsargāt uh, uh, iedzīvotājs, kas īpaši padodas ietekmei, uh, nepieciešams izvairīties no naudas apmazgāšanas. Es zinu, ka mēs to varam darīt soli pa solim, jo katrā dalība valstī nemaz neeksistē licencēšanas sistēmas. Uh, Piemēram, eh, Šlēzija Holšteinā ir eh, tāda sistēma, un šeit ir ierobežojums tikai 20 operatori drīkst darboties šajā federālajā zemē, bet, lai arī kā mēs to nosaukt, vai nu tā regula, vai nu noteikumi, vai nu kādā citā veidā, bet Mēs šobrīd meklējam Eiropas risinājumu, savādāk mēs nevarēsim neko panākt reāli. Interesanti, ka Eiropas tiesa teica, ka jo vairāk licenču ir uzņēmumā, jo lielāka ir e, patērētāja aizsardzība. Un tas ir tas, ko es esmu dzirdējis, e, izlasījis pēdējā spriedumā. Jo, ja notiek darbošanās melnējā tirgu, tad vienkārši nekas e, netiek aizsargāts Savukārt, ja ir licence, tad licence ir jāsaņem balstoties uz noteikumiem, un tad attiecīgi mums ir iespēja kontrolēt situāciju. Tagad turpināšu vācu valodā, jo es esmu uzrakstīju uh, savu runu vācu valodā ar šo iniciatīvu. Komisija nāk klajā ar diezgan plašu paziņojumu, arī Eiropas parlaments ir iesaistīts, mēs dzirdējam no kolēģiem uh, Eh, Šalde Mozes un arī lasījām manā ziņojumā, esmu ļoti gandarīts, ka lielākā daļa ieteikumu, kas bija manā ziņojumā, eh, atrodas arī šajā priekšlikumā. Te pašā laikā es uzskatu, ka iniciatīva nav pietiekami apjomīga. Komisija ir norādījusi uz to, ka ir nepieciešams visaptverošs Eiropas ietvers, lai varētu nodrošināt um, iekšējā tirgus uh, harmoniju. Uh, un lai varētu aizsargāt mūsu iedzīvotājs. Digitālajā tirgu, kur nepastāv robežas, dalībvalsts vairs nevar darboties vienatnē. Komisija analizē esošās problēmas pareizi, taču tā nepiedāvā pietiekams risinājums. Rīcības plānā nav nekādu konkrētu tiesisko priekšlikumu attiecībā uz uh, tieši saistes azartspēlēm neeksistē šobrīd nekādus konkrētu priekšlikumi, ir tikai neobligātas rekomendācijas. Komisija uzskata, ka būtu nepieciešams rīcības plānu pārskatīt pēc diviem gadiem, lai lemtu par potenciālo uh, turpmāko uh, rīcību, arī potenciālu normatīvo aktu. Esmu ļoti gandarīts par to, ka Eiropas komisija šobrīd uh, ievieš uh, tiesību aktus, nodrošina to ieviešanu dalīs balstīs un balstās uz vispārīgiem tiesību principiem. Eiropas parlamentam ir nepieciešams atbalstīt komisijas darbu, tā lai tā varētu uh, vajadzības gadījumā uzsākt pārkāpumu procedūru, ja kāda dalība valsts uh, nepiedāvā Uh, dalībvalstu uh, tiesību normas, kas atbilst Eiropas uh, Savienības standartiem. Tekstā ir pateikts, ka ir nepieciešams sadarboties pārvaldības iestādēm, tā lai aizsargātu patērētāju un lai izvairītos no birokrātiskiem slazdiem. Te pašā laikā teksts nav pietiekami konkrēts. Tur ir runāts par to, ka uh, uh, patērētēji varētu apmainīties uh, savā starpā ar informāciju un ka to viņi varētu darīt ar iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Šobrīd normas nav pietiekama konkrēta. Ir ļoti svarīgi aizsargāt tīpaši nepilngadīgas personas, kā arī tos, kuriem ir problēmas ar azartspēļu atkarību. Mums ir nepieciešami minimālie standarti, kas būtu pietiekamā līmenī. Uh, Te pašā laikā ierobežojumi nevarēs sasniegt savu mērķi, ja, ja nebūs aizsardzības, ja nebūs, eh, nebūs regulāra risinājuma. Un tāpēc mūsu mērķis, protams, ir vislabākā patērētāja aizsardzība. Ir ļoti svarīgi izvairīties arī no naudas atmazgāšanas, kā komisija jau ir norādījusi, ir ļoti svarīgi, lai sadarbotos nacionālās iestādes, kas ir atbildīgas par azartspēļu kontroli, nacionālās policijas iestādes un citas tiesības sargājošās iestādes. Un tas nozīmē arī to, ka visefektīvākais risinājums būtu vienota nacionāla kontakta punkta izveide. Arī šeit es noteikti piedāvāšu savus priekšlikumus, jo ir svarīgi saprast, ka uh, naudas atmazgāšana, kā arī krāpnieciskie uh, darījumi noteikti ir jāizmeklē tiesība aizsardzības uh, iestādēm. Ir nepieciešams, lai eksistētu uh, tehniskie standarti, kā arī vispārējie noteikumi. Piektā, uh, piektā prioritāte ir uh, sporta spēļu integritāte un uh, izvairīšanās no manipulācijām. Mēs redzam, ka sporta jomā uh, manipulācijas notiek arvien biežāk, un tas nozīmē, ka sporta asociācijām ir jāsadarbojas arvien plašākā mērā un jāapmainās ar, ar informāciju, un noteikti jāpiesaista Eiropol un, e, un uh, Interpol, kas ir starptautiskās tiesība aizsardzības iestādes, uh, Un es ar lielu interesi gaidīšu arī priekšlikumus, kas nāks no kolēģa Foksa. Un eh, kad tapa mans ziņojums, mums bija uh, lieliska sadarbība. Mana uh, ziņojuma rezultātā mēs varējām redzēt, ka parlaments var vienoties par daudziem aspektiem, un arī attiecīgi komisija bija pamudināta ar raitāk darboties, piedāvāt labus risinājumus. Vēlreiz uzsveršu, ka daudzas problēmas ir risināmas tikai Eiropas Savienības līmenī, tāpēc tagad ir jāaicina komisija turpināt darbu un turpināt darbu pēc savas iniciatīvas. Šobrīd mums ir subsidaritātes princips, kas darbojas līdz ar to ne visu mēs varam ieviest, bet nākotnē noteikti varēsim izdarīt vēl vairāk. Paldies! Now, the final two shadows and Mrs. Ruler and Tagad lūdzu Rūleres kundze, un tagad Burgeziju kungs pēc tam varēs izteikties EFT. Rūleres kundze, paldies! Vēlos pateikties ne tikai referentei, jo ja īstenībā pagaidām mums vēl nekas nav uzrakstīts, bet Kreutzmana kungam vēlos īpaši pateikties, jo viņa ziņojumā ir ļoti labs pamats. Un tiešām es ceru, ka Fauksa kunga teiktos Un tur ļoti labi būtu izmantot to bāzi, kas jau ir sasniegta, un tad attiecīgi strādāt. Turpināt darbu. E, es saprotu, ka šobrīd no vienas puses ir subsidaritātes princips, bet no otras puses ir patērētāja aizsardzības princips, kas abi ir jāievēro. Dalību valstis bieži vien nesaprot. E, šobrīd e, ir nepieciešams noteikti pelēkās zonas, kurās ir jāstrādā un kur var panākt tieši Eiropas mērogā risinājums. Man ir ļoti svarīgi noteikti, kādi mums ir akcenti. Mums ir jāsaprot, ka ir interešu konflikti. Uh, tirgus aizsardzība ir tikai viens no. Tikpat svarīgi ir apkarot uh, kriminālo darbību, krāpniecisko darbību, uh, piemēram, arī negodīgu konkurenci par to, kur runāja Šaldemozes kundze un arī Petikainas kundze pieminēja to. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tikai tad, kad mums ir līdzsvarots uh, pamatots risinājums attiecībā uz šīm, šiem interešu konfliktiem, tad mēs varēsim lietu virzīt uz priekšu. Un viens svarīgs aspekts, protams, ir licencēšana, bet tā, tā jābūt cieši saistītai ar to, ka mēs melnās aitas apkarotu. Un tas, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un jūsu uh, ziņojumā jūs runājat par to, un jūs runājat par finansējumu modeli. Thank you very much, Mr. Borgesio. Paldies, Borgesio kundze. Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Diskusija, ar ko mēs tad tagad eh, saskaramies ir, protams, ļoti būtiska tādēļ, ka mēs runājam par tematu, kam tomēr ir nepieciešams sīks paskaidrojums. Azartspēles tieši saistē ir revolūcija salīdzinot ar to, kas eksistēja iepriekš, jo iepriekš mums bija azartspēļu zāles, kas bija kontrolētas, un eh, nu, tur bija dažādas problēmas, bet, nu, to varēja kaut kādā veidā regulēt. Bet tagad uh, Tas vairs nav iespējams. Mums Francijā, um, piemēram, ir pat tāda azartspēļu policija. Un Agrāk tādas um, nekontrolētas azartspēles tika uzskatīts par kriminālām, taču tagad azartspēles ir pieejamas tieši saistē, pasaule ir pilnīgi mainījusies, un mēs saprotam, ka uh, internets ir kļuvis par uh, tādu ļoti svarīgu instrumentu šajās azartspēlēs. Paskatieties, cik daudz cilvēku spēlē azartspēles eh, tieši saistē. Itālijā tie ir 22% no pasaules tirgus. Un ko ko mm, var Ko var darīt um, valsts ieņēmuma dienests? Kā aplikt ar nodokļiem? šos ienākumus, jo eh, azartspēlēs 2012. gadā Itālijā apgrozījums bija 15 miljārdi eiro, un tur nav nekādi nodokļi jāmaksā. Un kas, kam tad, kas tad ir ieguvējis no šiem um, no šīs naudas. Ziniet, nu, mums ir 391 interneta vietne, kas piedāvā azartspēles tieši saistē Itālijā. Un mēs tur neko nevaram darīt, tādēļ, ka viņu mītnes zemes ir uh, San Marino un citādās uh, nodokļu paradīzēs. Nu, mm, vēl ir viena problēma, piemēram, ar loto. Agrāk loto norisinājās televīzijā, taču tagad tas notiek tieši saistē. Un jautājums ir par to, kā mēs varam pasargāt patērētāju. Pasargāt patērētāju reizēm no viņa paša, jo te ir ļoti liels risks. Mēs nezinām, kam šis eh, tiešsaistes spēļu uh, Eh, saits pieder, mēs nezinām, kas ir īpašnieks, un mēs arī nevaram zināt, vai tas saits ir godīgs, mēs nezinām, no kurienes nāk nauda. Varbūt arī nauda tur nāk no psihotropo vielu tirgošanas, un, eh, ziniet, eh, tiešsaistes spēļu pasaulē ir ļoti maz tādu cilvēku, kas uzvedās kā angļu džentlmeņi. Uh, tur tomēr ir ļoti daudz netīras lietas. Vēl viens jautājums paceļās, kā mēs varam aizsargāt nepilngadīgos. Ja Itālijā, piemēram, ir iespējams spēlēt tiešsaistē spēles ar priekšapmaksas karti. Neviens neprasa to karti iegādājoties, cik tev ir gadu, tāpēc mums noteikti ir jābūt striktākiem noteikumiem, uh, šīs spēles nevar būt pieejamas kuram katram. Un visbeidzot, vēl viena lieta, kas man ļoti nodarbina, tas attiecās uz Itāliju, bet es domāju, ka Eiropas iestādēm vajadzētu pārliecināties, vai tiešām problēma ir tikai Itālijā. Ir banku grupas, kas ir azartspēļu uh, portālu īpašnieki vai pārvaldītāji. Nu, Itālijā tā ir. Un uh, pašlaik uh, Monti banka ir uh, apsūdzēta pašlaik um, uh, nodo uh, uh naudas atmazgāšanā un viņiem arī pieder vairāki azartspēļu portāli. Vai tas ir normāli? Vai tas ir normāli, ka banka, kas kurai būtu jānodarbojas ar citiem jautājumiem, vai tas ir normāli, ka banka kas ir ekonomiskās aktivitātes motors, un tas ir domāts, lai godīgi cilvēki varētu uzkrāt naudu un maksāt nodokļus, vai ir normāli, ja banka nodarbojas arī ar kaut ko tādu? Paldies, saka priekšsādātājs. Nu, ziniet, par naudas atmaksāšanu, atmazgāšanu mēs eh, runājam citā regulā. Uh, Bet tagad, dāmas un kungi, mums ir palikušas mazāk par 15 minūtēm, un mums ir vēl viens jautājums. Manā sarakstā ir četri runātāji, un pēc tam mēs gribam uzklausīt arī komisiju jautājumus. Vai komisija izteiksies tagad vai vēlāk. Nu, jebkurā gadījumā komisijai būs iespēja izteikties vēl citās debatēs, bet es tagad gribētu zināt, ko domā tieši locekļi. Un Es tagad eh, lūkšu. Baileres kundze un uh, pārējos runāt maksimāli divas minūtes, lai referents varētu vismaz divas minūtes beigās izteikties. Tāpēc es būšu ļoti strikts. Un es nemaz neapvainošos, ja jūs atteiksieties no runāšanas vispār. Paldies priekšsēdētāji, tiešām varu izteikties ļoti īsi, jo viss, kas līdz šim ir pateikts, manuprāt, ir akceptējams. Tiešām esmu absolūti viensprātis pat ar to, ko teica Krautsmana kungs. Man ir nepieciešams palikt pie tā, ko mēs esam teikuši, piemēram, Vācijā ir federālās zemes, kas uzskata, ka mūsu noteikumi ir nepieļaujami iejaukšanās viņu iekšējā lietā. Tagad ir runāts par Šlēzvika Holšteinu, ir arī citas federālās zemes. Bet uh, jautājums samērā par to, cik lielā mērā Eiropā ir jāiejaucās. Nākamais aspekts. Ņemot vērā to, ko Šardamozas kundze teica par savu ziņojumu un Kreutzmana kunga ziņojums, š, kopš šo ziņojumu tapšanas ir notikuši divi svarīgi notikumi. Pirmkārt, uh, ir milzīgs skandāls, kas ir saistīts ar uh, likmju likšanu uz futbola spēļu rezultātiem. Tur bija tiešām milzīgs skandāls, tāpēc ir nepieciešams aktualizēt šo aspektu. Un tas ir ļoti nopietni, tāpēc, ka bija milzīgs krāpniecības gadījums, un otrais aspekts ir tas, ka ir reformēta naudas atmazgāšanas direktīva. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Uh, jo tas, tas tad, tad ir tas, par ko runāja kolēģis no Itālijas, ka aiz uzņēmumiem, kuri eksistē tikai uz papīra, mm, ka arī šie uzņēmumi ir iesaistīti un ir ļoti svarīgi, lai visi šie uzņēmumi būtu uh, pietiekami caurskatāmi, un šīs normas savukārt izriet no uh, naudas atmazgāšanas normām. Paldies! Lielas paldies! Fianda kungs, lūdzu! Thank you very much, Malcolm. Lielas paldies, Malcolm. Vispirmām kārtām es vēlētos piekrist tas tam, ka mēs e, ejam uz priekšu, taču ļoti lēnām, jau deviņi gadi ir pagājuši, un man ir tāda sajūta, ka Uh, dalībvalstis eh, ļoti lēnu piemērojās tam, kam mēs piemērojamies. Uh, Taču es domāju, ka ir pienācis laiks, lai spētu vēl soli uz priekšu un minētu aizliegto vārdu likumdošana. Uh, tikai dažās, dažos aspektos. Un es gribētu teikt, ka monopols ir pieņemams, ja tās aizsargā patērētājus un nevis valdības ienākumus. Uh, Un tagad skatoties, kas te notiek, man nevienmēr rodas iespējas, ka tas tā ir. Tāpēc komisijai vajadzētu kaut ko teikt par licencēm runājot. Es domāju, ka komisijai būtu vajadzējis darīt kaut ko vairāk, beigt muldēt tukšus salmus un sāk kaut ko darīt. Daudzi vēlas vienu un to pašu, panākt vienu to pašu rezultātu, taču darīt to dažādos veidos. Un tas uh, visu aizkavē. Ja ir manāms kaut kādas protekcionismu iezīmes, tad komisijai ir jārīkojas. Tas ir tas, ko mēs no komisijas gaidām. Tālāk pārkāpumu skaits ir pietiekami liels, lai mēs varētu uztraukties. Tālāk patērētāja aizsardzība, tas arī ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka mēs no patērētāja aizsardzības direktīvas esam izslēguši azartspēles. Man liekas, Pitikānienes kundzei bija ļoti daudz labu piemēru. Un tomēr vajadzētu iekļaut vismaz pašam sevis izslēgšanu no azarts spēlēm, un es ceru, ka dalība valstis pret to neiebildīs. Paldies! paldies, um, ka tu atkal esi ieradies, paldies tavu uh, kompromisu par monopolu. Sanolovs kundze, divas minūtes. Paldies priekšsēdētājiem un pavisam īsts komentārs, ņemot vērā to, ka es arī esmu darbojusies eh, šī ziņojumu tapšanā man ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi, kas ir saistīti ar, ar patērētāja aizsardzību, un noteikti jūs no manis bieži dzirdēsiet izteicienu patērētāja aizsardzību. Mēlos jums teikt, ka uh, online vai arī tiešsaistes azartspēles ir saistīta ar vairākiem aspektiem. Un ir nepieciešams vairākus aspektus pēc iespējas ātrāk atrisināt, un šobrīd pastāv iespēja ļoti ātri uh, uzsākt šādu biznesu un ir mazāk ierobežojumi. Vēlos uh, pateikties komisijai par to, ko tā šobrīd mums piedāvāja. Tiešām ir daudzas lietas, kas ir iekļauts, kas ir ārkārtīgi svarīgas un, un pilnībā piekrīt tam, ko iekļāva mūsu referents. Jā, šis jautājums ir jārisina, taču uh, Protams, esam nobežījušies, ka šis jautājums tagad ir saistīts ar vairākiem skandāliem, piemēram, tas, kas tiek runāts par reklāmas aspektiem. Un tad ir nepieciešams uh, aizsargāt īpašas patērētāja grupas, piemēram, nepilngadīgas personas vai personas, kas īpaši viegli pakļaujas uh, reklāmas ietekmei, ir ļoti svarīgi aizsargāt mūsu jauniešus. Un uh, Manuprāt, daudzos gadījumos te pat Interpols var iesaistīties. Piemēram, ja runa ir par eh, krāpniecības mēģinējumiem attiecībā uz uh, futbola rezultātiem. Un jūs dzirdējat, ka gandrīz vai visi uh, deputāti jau uzrunāja šo jautājumu, tāpēc noteikti mēs varēsim šajos jautājumos viegli vienoties. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, un visbeidzot, uh, Peres skundz uz divām minūtēm. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Uh, Man pietiks ar vienu minūti, tāpēc, ka par šo tēmu jau tika pateikts diezgan daudz, es tikai es vēlētos uzstot uz to, ka ir nepieciešams darīt kaut ko, lai izvairītos no lielāka ļaunuma. Jo, protams, problēma nav tikai Itālijā. Mums ir nepieciešama caurskatāmība, ir jāizņem licences obligāti. Un šī licence ir jāizsniedz balsoties uz trim fundamentāliem principiem Pirmais - solidaritāte. Proti, ka azartspēlēm jābūt saistītēm ar to, ka labumu gūst citas um, <clears throat> uh, sabiedrības, sabiedrībai svarīgas daļas, piemēram, sports. Un tad vēl ir jābūt piesardzībai, um, kā mēs šo licenci iesniedzam. Un eh, tad ir jābūt regulātoriem. Es nezinu, vai jūs esat runājuši ar. Um, Šajās azartspēlēs iesaistītajiem, kas vēlas aizsargāt, jo um, varbūt uh, var mm, veikt kaut kādus ierobežojumus attiecībā uz uh, spēlēšanu tieši saistē. Paldies! Paldies liels jums visiem par šo uh, jauko dalīšanos viedokļos un varbūt es došu Ešlijam Foksam tagad vārdu, lai teiktu galvu piezīmes. Paldies, priekšsēdētāji! Es biju ļoti priecīgs uzklausīt jūsu viedokļus, un es esmu gatavs izstrādāt ziņojumu, eh, par kuru mēs visi varēsim vienoties. Tā kā man ir tikai divas minūtes, tad es nevarēšu atbildēt uz visiem komentāriem, bet es gribētu noteikti pieminēt naudas atmazgāšanu, ka mums ir jānodrošina, ka tiešais sazarspēles neveicina naudas atmazgāšanu, taču es brīdināt gan gribētu, ka nevajadzētu, nevajadzētu pārcensties. Un um, naudas atmazgāšana noteikti neiet ar tiešsaistes azartspēlēm, tāpēc kā par visu, kas notiek internetā, paliek elektroniskas pēdas. Tāpēc nevajadzētu te krist panikā, nevajadzētu pārspīlēt. Patērētāja aizsardzība ir ļoti svarīgs jautājums. Un arī piedāvāt uh, pakalpo, dažādākus pakalpojumus patērētājiem. Azarts spēles nav kaut kas, par ko mums vajadzētu teikt, ka tas ir kaut kas netikumīgs, mums nevajadzētu moralizēt, jo politiķiem nevajadzētu kratīt pirkstu tiem cilvēkiem, kam patīk azartspēles. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Nu, jums tagad ir jāskrien uz vilcienu, taču Tomēr jūs mums atsūtīsiet savu ziņojumu 26. februārī, un tad tas tiks iztulkots, un tad 20. un 21. martā mēs to atkal apspriedīsim groziņums, iesniedz līdz 4. Um, aprīlim, un komitejā mēs balsosim 29. un 30. maijā. Ja? Liels paldies, un tad, nu, es gaidu ar lielu nepacietību nākamās dzīvīgās debates, un tālāk mēs pārējām pie darba kārtības pēdējā punkta, un es priecājos, ka jau Verhejenas kundze ir ieradusies, jo viņa ir sagatavojusi atzinumu par uh, mākoņu datošanas potenciālu atraisīšanu Eiropā. Un tas ir saistīts ar mākoņdatošanas potenciālu. Jā, komisijas pārstāvis jau ir ieradies, ja kolēģi paies nost no ejas, tad es jūs varēšu ieraudzīt, laipni lūdzu jūs mūsu vidu, jūs esat ļoti pieredzējis cilvēks šajos jautājumos, un tad mums ir uh, Ferhejenas kundze, un tad mums ir arī ēnu referenti eksperti no dažādām grupām. Vinhotsa kungs no sociāldemokrātiem vai pareizi, taču es neredzu viņu šeit. Vakar gan viņš runāja. Nu, labi, lai sociāldemokrāti paši to atrisina. Luhagarda kungs, jūs šeit esat no Aldēs, Armstrong kungs. Un tas arī viss, un Barvarijos kungs, š eh, arī droši vien vēlēsies mm, kaut ko teikt. Lūdzu, Ferhejens kundze, sāciet uzstāties. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Jaunā stratēģija Eiropas komisija, kas ir saistīta ar mākoņu datošanu Eiropā, tā ir saistīta ar mākoņu datošanas izmantošanu plašākā mērogā un, protams, arī ar ekonomikas potenciāla izmantošanu pēc iespējas plasa, plašākā mērā. Pirmkārt, par to, kas, kas īsti ir mākoņu datošana, varbūt daži no jums ļoti labi zina, kas tas tāds ir, citiem varbūt ir sliktāks priekšstats, Runa ir par to, ka dati tiek ierakstīti, un dati var būt visdažādākie, gan dokumenti, gan arī programmatūra, un tas viss tiek ierakstīts uh, tālumā esošajos datoros, un pēc tam savukārt šos datus var izmantot dažādos datoros. Tas nozīmē, ka veidojas sinerģijas efekts, un tas nozīmē arī to, ka dati tiek piedāvāti adekvātā līdzsvarotā veidā uh, un nav vienā datorā jāuztur pilnīgi visa informācija, kas būtu nepieciešama darbam. Protams, uzreiz rodas juridiskie jautājumi, kas ir saistīti ar mākoņu datošanas uh, m, mm, akceptēšanu, kā tas ietekmē pakalpojumu sniedzēju, kādi ir aizsardzības uh, pasākumi, uh, kādi var būt uh, varianti, ja, piemēram, dati tiek zaudēti. Uh, vai vispār var mākoņu datošanas gadījumā nodrošināt pienācīgu aizsardzību, daudz no šiem jautājumiem ir tik svarīgi, it īpaši tādēļ, ka ir mākoņu datošanas lietotāji, kas pilnīgi visu savus datus uh, uzglabā mākoņu datošanā, un viņiem pat nav nekādas kopijas. Tātad mēs šeit runājam par datu transferu un uh, ka šeit tad uzreiz rodas tik cieša saikne ar mākoņu datošanas pakalpojumu sniedzēju. Ko komisija vēlas panākt savā ziņojumā? Mērķis sadarboties ar Eiropas telekomunikāciju institūtu, izstrādāt normas, kas būtu saistītas ar, um, ar datu aizsardzību, datu pārnesi, lai varētu nodrošināt uh, juridiskos aspektus, uh, Un tā, lai varētu būt laba, labāka sadarbība starp mākoņu datošanas pakalpojumu sniedzējiem un izmantotājiem, tā, lai viņiem būtu šī tiesiskā bāze. Runājot par milzīgo mākoņu datošanas potenciālu, kas ir saistīts arī ar ekonomikas un kultūras aspektiem, jāņem vērā mākoņu datošanas attīstībā, jo tā ir milzīga iespēja mūsu iedzīvotājiem, uzņēmējiem un arī iestādēm, it īpaši MVU var no mākoņu datošanas iegūt uh, lielu plusu, jo viņiem ir iespēja nebūt piesaistītiem kādam vienam datoram, vienai vietai, viņi var izmantot uh, tālumā esošos datus un šos datus savukārt izmantot atrodoties jebkur pasaulē. Un te pašā laikā ir ļoti svarīgi, uh, lai būtu infrastruktūra, lai šo potenciālu pilnībā izmantotu, jo runājot par mākoņu datošanu, mēs runājam par milzīgu datu apjomu, bet, protams, lai izmantot to savu datoru, ir nepieciešams pirmkārt nosūtīt šos datus, bet pēc tam citā brīdī vajadzības gadījumā šos datus uh, saņemt. Tikai tad, ja eksistējuša infrastruktūra var izmantot pilnīgi visus labumus ko piedāvā mākoņu datošana. Tā pašā laikā, kad mēs runājam par struktūru, par infrastruktūru, mums jābūt uzmanīgiem, lai, būs, lai mūtu, mūsu tiesiskās normas nebūtu pārmērīgas, lai mēs nekādā gadījumā nebremzētu inovācijas. Manuprāt, ir jānāk klājā ar saviem ierosinājumiem, bet te pašā laikā, protams, ka mēs nolēmām nenākt klajā ar pārāk daudziem priekšlikumiem, un šobrīd tā ierosinājuma saraksts nav pārāk garš, līdz ar to lūdzu. Protams, papildiniet uh, ierosinājumus ar dažiem grozījumiem, bet tajā pašā laikā būtu labi neizvērsties pārāk plaši, tā lai pilnīgi visi aspekti ir izrunāti, bet lai tas notiktu lakoniski. No sākumā esmu runājusi par tādiem jautājumiem kā a, digitālā tirgus a, fragmentēšana, tad arī juridisko aspektu trūkums arī tas, ka šobrīd ir diezgan sarežģīti līgumi, kas daudziem uh, patē, potenciāliem patērētājiem uh, neļauj izmantot mākoņu datošanu, jo vienkārši atbaida. Otrais aspekts ir saistīts ar uh, iespēju uzticēties mākoņu datošanai, jo tas attiecās gan uz iedzīvotājiem, gan uz uzņēmējiem, gan arī uz uh, valsts iestādēm. Nākamais aspekts ir saistīts ar uh, krimināltiesību normām, uh, un esmu arī ļoti gandarīta ar komisijas priekšlikumu par to, ka ir nepieciešams izstrādāt komerce eh, līguma noteikumus, kas būtu saskaņā ar Eiropas komerctiesību bāzi. Nākamais saistīts ir, eh, nākamais aspekts ir saistīts ar datu pārnesi un uh, savstarpību. Un, jo ir tā, uh, ja, piemēram, uh, man vairs nav interesi sadarboties ar kādu pakalpojumu sniedzēju, ir jābūt iespēja pārnest šos datus pie citu pakalpojumu sniedzēju. Nākamais aspekts, lai būtu iespēja piekļūt datiem no eh, visām valstīm, un tas savukārt nozīmē, ka vēl ir nepieciešams pievērsties vairākiem uh, juridiskiem aspektiem, piemēram, licenču izsniegšana vai arī autortiesību pārskatīšanas aspekti. Un te būs nepieciešams vēl strādāt, bet noteikti, ņemot vērā, kā mākoņu datošanas attīstība ar mums ir ļoti svarīga, un mums būs nepieciešams pie tā strādāt, un jau tagad mākoņu datošana tiek izmantot ļoti plaši. Nākamais aspekts ir saistīts ar uh, valsts sektoru. Manuprāt, tieši valsts sektors var uh, gūt lielus labumus no mākoņu datošanas Piemēram, administratīvās izmaksas var tikt mazināts izmantojot e-pārvaldības funkciju, un tas attiecās it īpaši uz lauka reģioniem vai attāliem reģioniem, kur daudzos gadījumos tieši datu pārvaldība prasa diezgan liels resursus, un mūsu iedzīvotājiem līdz ar to būs uh, lieli labumi, un tad līdz ar to pastāv iespēja pārvaldes institūcijām būt tuvāk iedzīvotājiem, Un pēdējais aspekts no mūsu prioritātēm ir saistīta ar pētniecības un attīstības programmām, jo šeit ir milzīgs inovācija potenciāls. Komisija un dalību valstīm ir nepieciešams noteikt mākoņu datošanu par prioritāti pētniecības un attīstības programmās un kā inovatīva e-pārvaldes risinājuma iedzīvotāja interesēs veicināt to arī publiskajā pārvaldē. Mēs šeit varētu izvirzīt Eiropas Savienības mēroga programmu kas būtu saistīts ar mākoņu datošanu plašāku izmantošanu, bet arī, protams, ar tehnoloģiju turpmāku attīstību, piemēram, jaunu pakalpojumu izstrādi, jo mēs šeit saskatām milzīgu potenciālu, un, manuprāt, mākoņu datošanu Eiropā var izmantot ļoti plaši, un, protams, arī nodrošināt mums arī plašāku dominants, plašāku e, pārstāvību e, Eiropā un arī citos reģionos. Un, protams, vēl ir nepieciešami daudzi soļi, lai mēs būtu arī um, pētniecības avangardā. Uh, noteikti kolēģi vēl sniegs savus grozījumus, savus priekšlikumus, bet, nu, kā jau teicu, šāda veida atzinumam ir jābūt pietiekami īsam, lai tas uh, tiktu uzklausīts. Paldies! Yeah, well, thank you very much, Mrs. Vajana. You're right. Paldies, jā, jums noteikti ir taisnība jo es domāju, ka mums tiešām šī ir iespēja dot savu pievienoto vērtību šī jautājuma risināšanā. Neredz nevienu no sociālistiem un demokrātiem zālē, tādēļ gribētu lūgt uh, Lahegard kungu uzsākt tādu referentu diskusijas. Paldies priekšsēdētāji, saka Lahegard kungs, un uh, paldies. Um, Verheinei kundzei par šo atzinumu un šķiet ir grūti nepiekrist viņas teiktajām, lai arī atsevišķi jautājumi varētu būt politiski sensitīvi. Un, bet eh, lielākā daļa no secinājumiem tiešām ir pamatoti un argumentēti. Es piekrītu, ka šis atzinums skar daudzus svarīgus aspektus, no kuriem eh, viens no svarīgākajiem eh, mūsu komitejai ir eh, veicināt vienotā tirgus attīstīšanos tieši mākoņdatošanas potenciāla atraisīšanai. Protams, tas noteikti ļauj ietaupīt lielus līdzekļus un atbilstoši eh, Milānas universitātes eh, veiktiem pētījumam ir iespējams radīt 1,5 miljonus jaunu darba vietu. Pateicoties šī potenciāla uh, attīstīšanai, un līdz ar to ir iespējams maksimāli izmantot eh, ikvienas ierīces potenciālu, kas ir pieslēgti internetām. Bet gribētu nedaudz sasaistīt to ar budžeta diskusijām, jo pie, interneta pieslēgums eh, šeit ir izšķiroši svarīgais, lai varētu šīs lietas izmantot, jo ir daudz attālināts teritorijas, eh, kur šo mākoņu datošanu nav iespējams izmantot, bet cik lielu iegūmu mēs varētu gūt, ja šie cilvēki varētu pilnībā izmantot mākoņu datošanas priekšrocības. Un, eh, kad komisija liedz līdzekļus Connecting Europe uh, programmai, tad es domāju, tas ir solis absolūti nepreizā virzienā. Un noteikti labprāt strādāšu referenti kopā turpmākajās nedēļās. Paldies. Enstrom kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā mans kolēģis iepriekš, es gribu teikt, ka es arī piekrītu šīm mm, atzinumam vispārīgos ilcienos, bet gribētu izgaismot vēl divus aspektus. Uh, Viena ir rūpnieciskā spie, uh, spiegošana. Rūpnieciskā spiegošana šeit uh, komisijas paziņojumā vispār nav tikusi skarta bet ja piemēram e, konkrētie e, datu nesēji tiek turēti kādā valstī, tad attiecīgi tiesas arbājošās iestādes var tos pilnībā izmantot un var nodrošināt e, arī apsardz, kamēr, ja dati tiek turēti uh, kaut kur citur, nepieejamā vietā, piemēram, ja dati tiek izvietoti mm, eh, mākonī, tad, eh, piemēram, citas valsts drošības dienesti eh, var piekļūt šiem datiem. Vairumam privāto lietotāju vai maziem vidiem uzņēmumiem uh, šis jautājums nav aktuāls. Viņiem, piemēram, ir viena alga, ja ASV drošības dienesti izlasa datus, piemēram, par viņu slepeno picas mērci. No otras puses, piemēram, ja jūs esat Airbus konsorcijas, tad domāju, ka diez vai jūs gribētu izmantot šo mākoņu datošanas pakalpojumu, jo Viņi negribētu, lai, piemēram, Boeing varētu piekļūt informācijai par jebkuru konkursu iepirkumu, kur uh, aerobus būtu pieteicies. Tātad šī situācija ir neviennozīmīga tīpaši lielajiem uzņēmiem, kas attiecās uz valsts iestādēm. Tad darbojas tas pats tehniskais princips. Ja personas dati tiek izvietoti uh, mākonī, tad uh, tie var tikt nosūtīti trešajām valstīm. Uh, ja šim konkrētajam mākonim uh, serveris atrodas ārpus Eiropas Savienības. Jautājums ir, vai, piemēram, uh, veselības iestādes apvienotajā karalistē vai kur citur ir gatavas savu pacientu datus glabāt uh, kādā citā trešajā valstī. Tas ir atklāts jautājums. Tālāk otrs jautājums ir par nodavām. Paziņojumā ir teikts, uh, ka patreiz par to vēl neiet runa, bet ja autortiesības, autortiesību turētāji gribētu iekasēt nodevus par šo tehnoloģiju, jo viņi veiksmīgi jau ir iekasējuši nodevus par dažādām citādām lietām, tad man šķiet, ka tas varētu nogalēt mākoņu datošanas potenciālu Eiropā ja būs noteikts kaut kāds papildus nodoklis vai nodeva privātiem lietotājiem par to, ka viņi izmanto um, mākoni datu, datu uzglabāšanai, tad tas atturēs cilvēkus no šīs funkcijas izmantošanas. Un tas noteikti varētu kaitēt eh, mākoņu datošanas plašākai izmantošanai Eiropā. Tās bija divas lietas, par ko gribēju parunāt. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Enstrom kungam! Vēl pāris atziņas no manas puses. Es lasīju šo pētījumu ziņojumu, ko patiesībā mūsu komiteja pasūtīja. Es gribētu ieteikt arī visiem ēnu referentiem, jo mums vajadzētu raudzīties, lai vismaz daļa no mūsu darba, kas ir svarīga patērētāja aizsardzībai, atspogļotos arī eh, šajā ziņojumā. Un man pārsteidz fakts, ka mākoņu datošana patreiz tiešām ir patērētāja tiesība jautājums. Es pagājušā nedēļā nopirku fotoaparātu, uh, Un tad, kad es slēdzu šo darījumu, tad mans pārdevējs teica, vai jūs gribat arī uh, mākoņu datošanas šo vietni līdz, kur uzglabāt savas fotogrāfijas. Un es nezinu, vai visi patērētāji zina, kādi nosacījumi nāk līdzi. Bet tagad tā tiešām kļūst par pa, plašu patēriņu preci. Un mums vajadzētu sekot tai. Tā, protams, nav slikta lieta, ka mēs varam izmantot tādus rīks kā fotoaparāts eh, sasaistē ar mākoņu datošanu, kad eh, ērti un lēti var uzglabāt um, fotogrāfijas. Bet tas sasaistās ar jautājumu par patērētāju līgumiem un par datu aizsardzību. Otrs jautājums kas mūsu komiteja interesē, ir jautājums par iekšējā tirgus aspektiem. Ir tīpaši tādām lietām kā standarti un savietojamība un sadarbspēja. Un vai, piemēram, šo standarts nevarētu izmantot uh, konkurencijas kropļojošā veidā, uh, Uh, ierobežojot vai virzot patērētāju izvēli tādā vienā vai otrā virzienā. Otrs jautājums ir par uh, publisko vai valsts iepirkumu. Un Estrom kungs jau par to iepriekš teica, uh, ka valsts iestādes varētu izvēlēties, kur uzglabāt viņu rīcībā esošos personu datus un kāds varētu būt tiesiskais pamatojums tām. Šķiet, ka Redings kundze uzskata, ka te ir jārunā par kopējo līgumu tiesisko regulējumu. Tas noteikti varētu atvieglot mākoņu datošanu. Un Redings kundze uzskata, ka mākoņu datošana būs ļoti liela aplikācija, ļoti liela lietojuma programma un, eh, un, un katrā ziņā, ka tā ir vieta, kur mēs varētu piemērot šo likumdošanu. Un šī mākoņu datošana kļūst par ļoti mākoņainu lietu. Nu, Es domāju, ka mēs noteikti varēsim veiksmīgi referenti kopā strādāt, lai nodrošinātu to, ka patērētāju un vienotā tirgus intereses tiek pilnībā nodrošinātas. Un es ar nepacietību gaidu arī būtiski ieguldījumu no Rūpniecības jautājumu komitejas. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Tad došu vārdu sociāls un demokrātu vārdā um, ēnu referentam. Hol Beldeholcer kungam. Es domāju, ka mākoņu datoš, um, datošana ir ļoti svarīgs elements um, informāciju tehnoloģiju iekšējiem tirgum. Un es atbalstu šo priekšlikumu, jo man šķiet, ka tas iet pareizajā virzienā. Datu aizsardzības aspekti būs eh, tiešām ļoti svarīgi, un es domāju, ka mums ir vairāk par tiem jārunā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā tas dod milzīgu iespēju un arī potenciālu. lai veiksmīgi konkurētu ar eh, citiem lielajiem mm, piegādātājiem okeāna otrā pusē, un es domāju, ka šī ir iespēja Eiropai, ko mums nevajadzētu palaist garām. Mākoņu datošana var nodrošināt eh, daudzus uzlabojumus daudzās jomās Eiropā piemēram, ir iespējams ietaupīt eh, enerģiju, izmantojot mākoņu datošanu. Kā jau es teicu, es noteikti atbalstu šo ideju. Paldies! Priekšsēdētājs, jā, es oficiāli sveicu jūs mūsu komitejā un paldies par šo ieguldījumu, un mēs noteikti eh, labprāt eh, redzēsim jūs arī citās reizēs. Paparārijas kungs, Vecehovs kungs, vai vēl kāds vēlas un Ferheja kundze lūdzu divas minūtes katram. Arijas kungs lūdzu. Eh, Lielas paldies. Es vēlētos pateikties referentam un pateikt, ka eh, darbs, kas ir padarīts, ir ļoti labs, kaut arī vēl joprojām darba ir daudz. Tā ir ļoti svarīga iniciatīva. Es domāju, ka neviens, kas pazīst digitālo vidi, neiebilstīs pret mākoņu datošanu kā tādu. Taču man ir dažas neskaidrības. Man liekas, te jārunā par divām eh, svarīgajām lietām. Viena ir caurskatāmība, otra lieta - juridiskā drošība. No man viedokļa skatoties, eh, mākoņu datošana ir kā banka. Tas ir kā naudas banka, kurā tiek glabāti dati, un tas tā ir digitālā laikmeta banka, un dati, kas ir jaunā digitālā valūta tradicionālajos um, tirgos. Nu, vienkārši iezīmēju šo digitālo ēru. Un tad man te rodas jautājumi, piemēram, datu atgūšana. Ja es bankā noguldu naudu, tad es vismaz zinu, kur tā ir, bet mākoņdatošanā es īsti nezinu, kur tā atrodas. Protams, ja es izņemu naudu no bankas, tad tā nauda ir pie manis un bankai naudas vairs nav. Bet ar datiem tas tā nav īsti skaidrs, ja es tos datus paņemu, kur tie dati paliek, un tāpēc ir ļoti svarīgi pie tā strādāt. Un es tāpat arī nezinu, vai tad, kad es nolēmu mainīt operatoru, vai tad, kad es vēlos atsaukt savus datus un pārtraukt sadarboties ar mākoņu datošanu, vai operators paglabā manu datu kopijas vai nē. Es domāju, uz šiem jautājumiem vajadzētu atbildēt. Un tad jautājums ir, kas notiek, ja es e, zaudēju savus datus, piemēram, mākoņdatošanas operators e, kaut kādas problēmas dēļ tos izdzēš. Nu, man, man eh, tas tiks kaut kā kompensēts, vai kas tā notiek? Vai arī, ja uzņēmums bankrotē, vai ja, ja viņas um, serveri sabrūk, kas tad notiek? Un teksts atzinuma dokumentā, protams, ir ļoti ierobežots, bet, nu, vajadzētu kaut ko te uzrakstīt. Liels paldies! Es domāju, ka mums vajadzētu par to padomāt, Šuskauska kungs. Čā. Paldies, priekšsēdētāji! Šī diskusija liekas ļoti ļoti dzīva, taču tā kļūs par politisku diskusiju, tādēļ, ka te būs runa par datu aizsardzību, kas būs politiska. Un es piedalos arī ASV e, darba grupā, un tā, te jau mums ir ASV atkal būs problēmas, un tas kļūs ļoti politiski. Tas skar mūsu darbu daudzos veidos. Nu, Tas jau tas, ko Pablo teica, tad bez tā mums ir arī tirgus fragmentācija un normu standartizācija ir mūsu darbs, bez kura mēs vispār nevaram panākt, lai sistēma funkcionētu, tad mēs arī runājām par valsts iepirkumu un standartiem atkal, tas ir mūsu lauciņš. Un visbeidzot debatas par datu aizsardzību. Mums šajā ēkā ir jārūpējās par to, lai dati būtu pilnībā aizsargāti. T Tomēr mums vajadzētu arī padomāt par to, kā neiznīcināt dažāda veida biznesa modeļus. Un tāpēc mums vajadzētu par visu šo padomāt un apspriest, tad, kad mēs strādājam pie jaunās regulas par datu aizsardzību. Mums nav vajadzīgs rezultāts, kas samazinās mākoņu datošanas potenciālu. Mēs nevaram doties atpakaļ, jo, ja mēs spērsim soli atpakaļ, mēs pēc tam vairs nevarēsim ielēkt šajā vilcienā. Un es vēlētos pateikties mūsu referentam par to, ka viņš ir paveicis ļoti labu sagatavošanās darbu. Uh, jo šis ir kaut kas ļoti vispārīgs, un mēs nedrīkstam radīt iespēju, ka mūs tas neinteresē, jo mūs tas interesē. Paldies! Paldies par šo viedokli. Par datu aizsardzību mēs jau nobalsojām, tas piesaistīja diezgan lielu uzmanību. Nu, Protams, ka šajā komitejā mums ir dažādi viedokļi par šo jautājumu, bet, nu, nav jau tā, ka neviens neko neteica. Tagad došu vārdu vēl uz pāris minūtēm nākošajam kolēģim. Uh, un mums ir ļoti laicīgi jābeidz. Paldies, Malcolm! Un paldies arī referentei Verhejens kundzei, jo mēs jutām, ka atzinuma projekts tiešām aptver visus būtiskos jautājumus. Bija tikai no šie formāti ierobežojumi, kas neļauj izskatīt e, visu, kas varbūt bija vajadzīgs. Un e, šeit arī ir pieminēts viss, kas mūs dara bažīgus. Es gribētu teikt, ka mm, tēmas, kas ir pieminētas, ir diezgan plašas. Un ir ļoti būtiski, lai būtu simetriski vairāki pasākumi. Nu, mm, lai mēs redzētu ne tikai trūkums, bet arī mm, pozitīvos e, aspektus un pieju informācijai no jebkuras vietas. Un tad, kad runa ir par vienoto tirgu, tad atzinumā ir teikts, ka Ļoti daudz lietas ir procesā un ir jāņem vērā to, kas ir mākonī. Tas nenozīmē, ka kaut kas ir nepareizi, bet vienkārši mums ir jādomā arī par perspektīvu, jo mākonis ir nākotne. Un Engstrom kungs runāja par uh, privātu kopiju nodevu. Un te ir runa arī par autortiesībām. Ja um, ja cilvēks jau ir samaksājis, lai iegūtu tos datus, tad pēc tam vairs nevar prasīt kaut kādu papildus maksu par autortiesībām. Nauda var ienākt tikai vienu reizi. Nu, lūk, tād, tādas lietas te ir, uh, kas mums ir jāapspriež. Jautājumi par pieeju informācijai no tiesības sargājošām institūcijām arī ir svarīgs. Varbūt mēs nevaram visu pārāk novienkāršot. Un varbūt publiskais sektors izmanto lielākus mākoņu datošanas uzņēmumus. Un uh, galvenais aspekts ir tas, kā dati tiek strukturēti. Un ir nepieciešami adekvāti risinājumi, un es arī atsaukšos uz to, ko referents teica, tad, kad mēs paredzam šādus drošības pasākumus, tad mums ir vajadzīgi arī attiecīgi mehānismi. Mums ir nepieciešama standartizācija un uh, vienkāršošana, kas varbūt agrāk būtu dārgi izmaksājusi. <clears throat> Tāpēc mums ir jāatrod līdzsvars. Un uh, Mums ir nepieciešami standartizēti risinājumi. Jo bez standartiem mēs vispār neko nevarēsim ie, iesākt, jo standarti jau nav domāti tikai tam, lai tādi būtu. Tie ir domāti, lai palīdzētu cilvēkiem, kas pērk mākoņu tatošanas pakalpojumu, un lai šie cilvēki spētu izvērtēt, uh, ko viņi saņem, un mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Redingas kundzi. Un tas ir ļoti svarīgi. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar šo komiteju. Un mums ir jāturpina strādāt. Um, Labi, tagad lūdzu Ferhērens kundze. Jūs varētu izdarīt kopsavilkumu secinājumus, un tad attiecīgi jūs varētu mums paziņot informāciju par to, kāds mums ir laika grafiks. Paldies! Nālās pateikties visiem kolēģiem, kas šobrīd ir ienākuši, ja tiešām vēl ir laiks, lai strādāt. Tas, ko teica kolēģi attiecībā uz pētniecību un ir tīpaši eh, nauda, kas ir atvēlēta Connecting Europe instrumentam, mēs varam jau tagad izmantot šo potenciālu. Un, manuprāt, noteikti mēs varam sadarboties. Un tad, kad mēs eh, ar dalībvalstīm runājam par eh, ilgtermiņa finanšu plānošanu, protams, arī šādi aspekti jāņem vērā. Tad, kad mēs runājam par konkrētām programmām, ir ļoti svarīgi, lai prioritātes būtu notikt, noteiktas um, pētniecības jomā. Datu drošības jautājums ir viens no pamatjautājumiem uh, tādos pakalpojumos, jo jautājums vienmēr ir, ja es sūtu datus mākoņu datošanas sistēmām, tad kas notiek reāli ar maniem datiem? Mums ir jāmeklē iespējas, kā mēs varam nodrošināt uh, pakalpojumu, piemēram, veidojot Eiropas mākoņu datošanas centrus. Un, ja Eiropas iekšienē mēs vēlamies piedāvāt mākoņu datošanas, tad ir nepieciešams nodrošināt uh, drošības uh, noteikums. Nākamais aspekts ir datu pārnese. Ļoti svarīgi, lai no viena operatora uz, uz pie cita varētu pārnest savus datus. Un, protams, mēs sad, turpināsim sadarboties ar ēnu referentiem un uh, Vienmēr esmu interesēta jūsu komentāros. Paldies! Jā, paldies, saka priekšsēdētājs. Grozījuma iesniegšanā ir 26. marts, tas nozīmē, ka vēl ir iespēja nākt klajā ar ļoti labiem priekšlikumiem. 24. un 25. aprīli mēs izskatīsim komitejā, un maijā savukārt ir paredzēts balsojums. Lielas paldies par uh, sniegto informāciju, un noteikti turpināsim darbu ar grozījumiem. Tad rīta programmas daļa ir pabeigta. Paldies tūkiem, paldies uh, visiem, kas vēl palika dažas minūtes. Mēlos atgādināt, ka trijos mums būs ļoti nopietnas klausīšanas šeit pašā telpā pār pakāpojumu direktīvas ieviešanu. Mums ir arī interesanti runātāji. Un tāpēc lūdzu nāciet, 3.00 mēs sāksim par, par pakāpojumu direktīvas ieviešanas aspektiem. Lai jums labi garšo pusdienas!